Okay, friends, uh, we start the meeting and... Uh... Labi, sāksim mūsu sanāksmi, un kā jūs visi zināt, jauns sasaukums. Ir daudz jaunu deputātu šajā komitejā. Tieši šāda iemesla dēļ, un arī citu iemeslu dēļ, esam uzaicinājuši šeit aģentūru direktorus no četrām aģentūrām kuras ir iesaistītas mūsu komitejas interešu lokā. Vēlamies uzklausīt viņus, vēlamies dzirdēt, pie kā viņi strādā šobrīd, ko ir paveikuši, ko plāno sasniegt. Aģentūra prezentācijas tātad sākšu ar Džeimsu Kaleha kungu, kurš ir Eiropas profesionālās izglītības attīstības centra direktors aģentūras SEDEFOP. Tā mēs parasti arī vienkāršot viņu saucam. Pēc tam sekos pārējās prezentācijas, un tad būs paredzēti jautājumi un atbildes. Kalehas kungs, lūdzu, desmit minūtes jums. Paldies, priekšsarētāji! godāti deputāti, vispirms paldies, ka uzaicinājāt. Un tiešām gods būt šeit. Šī ir viena no tām sanāksmēm, kur es jūtos tuvāk Eiropas iedzīvotājiem, jo jūs esat tie, kas pārstāv Eiropas iedzīvotājus šeit, un mēs strādājam Eiropas pilsoņu labā. Tāds tiešām ir gods būt šeit un runāt par mūsu centru tā ir aģentūra, kas nu, darbojas ne tikai nodarbinātības, bet nu, arī eh, izglītošanas jomā. Eh, tā ir viena no senākajām, dibināta 75. gadā. 20 gadus bijām Berlīnē līdz 95. gadam, un tālāk aģentūra tika pārcelt uz Salonikiem, kur mēs esam šobrīd. Budžets ir aptuveni 80 miljonu eiro un 123 darbinieki. Kā es minēju, mūs dibinājas 1975. gadā 337. regula. Tātad mēs esam atbildīgi par augstu līmeņa profesionālu izglītību, kas ir pieprasīta darba tirgu. Un mēs kā aģentūra uzņemamies atbildību par prasmi, kvalifikāciju un nodarbinātības salāgošanu. Un tas arī vienmēr ir mūsu darba programmas centrā. Jautājums, kā mēs varam kom kombinēt augsts kvalitātes darba eh, tirgu pieprasītu profesiju apgūšanu ar aizvien mainīgiem apstākļiem darba tirgu un kā ar apmācību e, var apvienot ar kvalitātes celšanu un zaļāku ekonomiku. SEDEFOP kā aģentūra darbojas kā saskarnis starp apmācības jomu un darba tirgu. Mums ir trīs prioritārs, uz kurām mēs tad koncentrējamies, respektīvi profesionālas izglītības modernizēšana, individuālo personu apmācībā, sniedzot viņiem plašākas iespējas, arī e, tieši darbības jomā, un treškārt analizējam prasmes, prognozējot to, kas e, darba tirgu būs pieprasīts tuvākajos gados. Sedefop neatkarīgajā izvērtēšanā 2013. gadā tika konstatēts, ka mūsu darbs kā Eiropas Savienības aģentūrai ir augsti vērtēts arī ārpus Eiropas Savienības. Mūs atzīst par vadošo centru kvalifikācijas ietvara jomā, pētījumu un analīzes e, aspektā par prasmēm. Apmācība aspekts Eiropas Savienībā saistībā tieši ar apmācību un nodarbinātību ārējos novērtējumos ir atzīts, ka mēs eh, nepārklājamies savā darbībā ar citām aģentūrām. Līdz ar to mūsu darbs tiek plālāk arī plaši izmantots. Pāris piemēri. Kopš 2005. gada mums ir bijuši 96,6 miljoni apmeklējumu mūsu uh, internetu mājaslapā 42 miljoni Eiropas iedzīvotāji ir ielādējuši no mūsu Eiropas CV. Pagājušajā gadā mums bija 173 citāti pie pieminējumi Eiropas Savienības dokumentos, kas ir ievērojams pieaugums salīdzinot uh, nu, ar iepriekšējiem gadiem. 2013. gadā vairāk kā 636 tūkstoši publikāciju tika lejupielādēts no mūsu mājaslapas un 68 tūkstoši publikācijas eh, tika izlasītas. Tas ir tikai piemērs, kā tam, eh, tikai piemērs tam, kā tiek izmantots mūsu darbs pēdējos gados. Mums ir interneta portāls, pētniecības spējas. Tas ir svarīgi. Bet kas vēl ir svarīgi, ir tas signāls, tā ziņa, ko CDFOP sūta dalību valstīm. Un šī ziņa ir skaidra. Mums ir nepieciešama profesionālā izglītība, kas ir pievilcīga, iekļaujoša, pieejama un elastīga. Process, kurš aizsākās 2002. gadā, ko mēs aizsākām ar eh, vēl Eiropas komisija ir Kopenhāgens process, tas tika papildināts 2010. gadā ar brūžu procesu, un mēs vēlamies cilvēkiem nodrošināt mūža izglītību. Tas, tas, pie kā mēs strādājam Salonikos, tās nav tikai publikācijas, mēs eh, apvienojam sociālos partnerus, dalību valstis un kopā cenšamies sasniegt šos mērķus, kas ir iekļauti dokumentā, kuru izglītības ministri pieņēma 2010. gadā, respektīvi Brūžas paziņojums. Jūs paši, kā Eiropas parlamenta deputāti, noteikti arī varat uh, aicināt dalību valsts vairāk eh, izmantot tos principus, ko brīž eh, paziņojumā eh, iekļāva izglītības ministri, lai veidotu sinerģiju un reformu procesu, kas ir nepieciešama profesionālā izglītībā. Līdz ar to Eiropas rīku, piemēram, Eiropas kvalifikācijas ietvaru izmantošanu, daudz no jums noteikti saskārušies ar to, vai Eiropas, ko es tikko pieminēju, uh, vai Eiropas kredīta punktu sistēmu profesionālai izglītībai, formālās, neformālās izglītības apvienojums. Tās viss ir e, rekomendācijas, e, par kurām Eiropas parlaments šo gadu laikā ir vienojies. Cik lielā mērā tas ir ticis izmantots? Tas tiek izmantots, daudzas valstis to dara. Bet mans aicinājums jums ir veicināt šo resursu izmantošanu dalību valstīm vēl vairāk. Es atgādinu, ka tie ir Eiropas rīki, kas e, piešķiera kvalifikācijām uh, kvalifikāciju atzīšanai ar dalībvalstīm lielāku spēku, nodrošinot e, lielāku pievilcīgumu apmācībām, un vēl vairāk tās ļauj Eiropas pilsoņiem būt mobīliem gan valsts iekšienē, gan starp dalībvalstīm. Vēl viena analīzes joma ir attiecībā uz to, ko mēs eh, darām ar eh, tieši karjeru mainīšanas eh, jautājumā. Mūža izglītības jautājums šeit ir aktuāls. Kā mēs varam nodrošināt, ka cilvēki joprojām ir nodarbināmi? Mēs aicinām dalību valstis aktīvi strādāt, piemēram, darba prakses jomā. Nākamā gadā mēs uh, sāksim jaunu programmu par eh, darba prakses schēmām, tieši orientēt uz maziem vidējiem uzņēmiem visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Šveicē konferencē es ņem vērā ieteikumus, jo vairāk eh, MVU apmāca cilvēks, jo lielāks eh, iegūms ir no profesionālām izglītības programmām. Un tas ir svarīgs paziņojums, svarīga informācija, kas būtu ļoti nopietni jāapsver. Runājot par SEDEFOP kā institūciju, mans aicinājums jums ir tāds, ka mums ir jātuvinās attiecībā uz to darbu, ko darat jūs un ko daram mēs. Aģentūra pati ir neatkarīgs Eiropas Savienības resurss, bet es vēlētos redzēt, ka šī Eiropas Savienības aģentūras vairāk eh, sadarbotos un vairāk eh, sadarbotos tieši ar Eiropas parlamentu. Mēs, protams, izpildam eh, ļoti efektīvā veidā no Eiropas Savienības saimto budžetu. Pagājušā gadā budžeta izpildi bija 99,5%, bet mēs vēlamies vairāk sadarboties ar Eiropas parlamentu, ar dalību valstīm, jo tikai tad, kad notiek saskarsme ar iedzīvotājiem, kļūst skaidrs, kāds darbs ir nepieciešams, lai uzlabotu mūsu pilsoņa nodarbināmību. Tāpēc e, mums ir nepieciešams pārvērst trūkumus dalību valstīs par ieguvumiem un ieguvumus, stiprās puses, ilgspējīgumā. Mums ir pietiekami daudz piemēri, kas parāda, kā uh, profesionālā izglītība ir pārvērtusi e, ekonomiku. Kur profesionālā izglītība ir spēcīga, tur bezdarbs ir tīpaši jauniešu vidū ļoti zems. Kur profesionāla izglītība nav tik spēcīga, jūs to ātri arī redzēsiet, ka bezdarba līmenis ir ļoti augsts. Tāpēc mēs vēlamies arī turpināt informatīvo darbu lai sapratu, saprastu saiknes ar darba tirgu un profesionālo izglītību, lai palīdzētu noteikt kopīgas Eiropas pieejas, lai varētu uzlabot šo miedarbību. Un, protams, kalposim jums kā tikšanās vieta, kur apspriest šos jautājumus ar politikas veidotājiem. Tas attiecīgi svarīgākais ir cilvēks, kurš meklē darbu, uh, kurš ir atstumts, tāpēc, ka nevar atrast darbu, tieši tādai jābūt mūsu prioritātēm. Ar to es arī noslēgšu, sakot, ka telps ārpusē esam atstājuši arī informatīvos materiālus, bet lūdzu izmantot mūsu resursus, sazinieties ar mums, un kad ir nepieciešama informācija, tad lūdzu nekavēties to darīt. Paldies! Paldies par jūsu ievadu! Tagad došu vārdu Juan Mendes Valdeskungam, kurš ir direktors Eiropas dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondā. Un jūs jau šorīt eh, ar viņu tikāties, jo viņš piedalījās eh, mūsu diskusijās pār nedeklarēto darbu. Vārds jums! Paldies! priekšsēdētāji, jā, tik tiešām mēs esam aģentūra ar ļoti garu nosaukumu, īsā versija ir Eurofound. Un Vēlreiz gribu pateikties jums par to, ka var būt jūsu komitejas um, sēdē šodien. Es ceru, ka uz uh, ekrāna jūs varat redzēt šo tādu kā mākoni, kas sastāv no vārdiem. Tur principā ir uzskaitīts tēmas, uh, kādas Eh, izskanēja komisāru uzklausīšanās, nodarbinātības un sociālajos jautājumos, eh, tāpat Eiropas sociālajiem dialogam, mobilitātei, nodarbinātībai, konkurētspējai un tam līdzīgām lietām, jo visas šīs tēmas, šie nosaukumi, kas ir uzskaitīti, tik tiešām ir mūsu pētniecības un komunikācijas darbība pašā sirdī. Uh, Uh, mūsu Euro, Eurofonda organizācijā. Un es gribētu pastāstīt par uh, rezultātiem mūsu pētniecības projektos, jo tas viss ir ļoti būtisks jūsu darbam un tām tēmām, ko jūs pārnājat šeit parlamentā un ir īpaši šajā komitejā. Tātad sākšu ar uh, to, kas ir nodarbinātības pašā centrā. Tātad darba vietas. Mums ir nepieciešams runāt par izmaiņām, struktūrālām izmaiņām Eiropas turgu, tirgū. Mēs Izmantojam Eiropas eh, darba vietu uzraudzības eh, mehānismu un skatāmies, kādas darba vietas eh, ir veidotas un kādas tiek zaudētas Eiropā, kādas algas tur ir, tad kāds ir neto darba vietu zaudējums krīzes laikos un ekonomiskās lejupslīdes laidos. Uh, šai atšķiras eh, augstu un mazāk apmaksātiem darbiem. Tāpat mēs skatījāmies to visu attiecībā arī uz darbietu kvalitāti, uz eh, izglītības aspektiem eh, strādājošiem un arī to, cik sarežģīti ir šie konkrētie darbi tālāk. Pārējiem uz jūsu interešu jomu, sociālo dialogu. Protams, ka tas ir mūsu pētniecības arī pašā centrā. Mēs esam trīspusēja struktūra, Uh, komisijas padomas uh, pārstāv, mums ir tāpat arī dalībvalstu pārstāvi, uh, tāpat arī CEDEFOP, mēs iesaistam savā darbā, mēs veicam dažādas pētniecības projektus, skatāmies, kāda ir sociālo partneru loma, piemēram, Eiropas gadu laikā. Un mēs skatāmies, kāds ir ne tikai sociālo dialogu process, bet arī rezultāti, kā piemēram kolektīvā vienošanās par algām vai kolektīvā vienošanās par darba laiku. Runāt par algām. Esam pēdējos gados izstrādājuši vairākus projektus, piemēram, aplūkojam to, kā krīze ir ietekmējusi algu noteikšanas mehānismus un kāds ir jaunās eh, pārvaldības, ekonomiskās pārvaldības, kāda ietekme ir, un eh, tāpat mēs aktualizējam Eh, šos rādītājus par kolektīvajām algām, par kurām ir panākt kolektīva vienošanās. Mēs tagad arī īstenojam projektu par eh, algu nevienādībām atšķirībām. Un eh, mums notiks arī darba pusdienas šeit parlamentā 12. novembrī, kur mēs par to stāstīsim deputātiem. Uh, Tad vēl viens mūsu darba virziens, tas ir saistīts ar nedeklarēto darbu. Mums ir datubāze, kas ir sasaistīta ar platformu cīņai pret uh, nedeklarēto darbu. Un vēl viens jums ļoti svarīgs jautājums ir kvalitāte, pakalpojumu kvalitāte un piekļuvu pakalpojumiem. Balstoties uz Eurofonda datiem un balstoties uz mūsu pētījumiem, galvenais elements uzticībai institūcijām un valdībām, tas ir tieši publisko pakalpojumu kvalitāte. Tas ir vēl svarīgāk nekā uh, Ehm, valsts ekonomiskie rādītāji, un mēs esam izveidojuši vairākus pētniecības projektus, kas aplūko dažādas pakalpojums, piemēram, bērnu aprūpi, kas ļoti svarīgi ģimenēm, un kā reformas eh, šajos sektoros tiek eh, reformēts, lai padarītu šos sektorus efektīvākus, tāpat laikā eh, negraujot piekļuvi šiem pakalpojumiem un šo pakalpojumu kvalitāti. Te ir sniegt informācija par ekonomiskajām izmaksām uh, apmācībai un uh, aprūpei. Mēs te mēģinam ilustrēt, kāda ir uh, izmaksa Eiropai, ja iz Eiropa nedarītu neko. Mums ir uh, līdzīga aģentūra, CDFOP, māsas aģentūra, Eh, kur galvenokārt atrodas eh, Dublinā. Mūsu institūcija bija izveidota 75. gadā, tas nozīmē, ka kopā ar Cebdutfopu mēs esam viena no vecākajām eh, aģentūrām, mēs svinēsim savu 40. gada dienu nākamgad, un mēs arī veicam Eiropas aģentūru koordinācijas darbu. Tāds būs mūsu godu uzdevums vienu gadu. Tātad kāds Kāda ir mūsu darba misija, ko esam apstiprinājuši četru gadu periodam? Mums ir jāsniedz zināšanas, lai palīdzētu attīstīt uh, ar sociālo aspektu un ar darbu saistītās uh, politikas nostādnes. Tā tad mums jā palīdz izstrādāt labāku politiku šajā jomā. Un tātad šāds ir nosaukums mūsu četru gada programmai. Un mēs aplūkojam četras dažādas jomas. Viena ir saistīta darba, tirgu, līdzdalību, uh, Eh, darba tirgu, otrs ir saistīts ar darba apstākļiem, kā padarīt darba apstākļus ilgspējīgākus, ņemot vērā demogrāfiskās izmaiņas un to, ka ir jāuzlabo līdzdalība darba tirgu. Trešais aspekts ir eh, industriālās attiecības un, un kā tās izmantot mainīgā vidē. Un pēdējais ir eh, dzīves standarta un sociālā kohēzija. Ko mēs dodam? Mēs nodrošinam salīdzinošu informāciju. Mēs neesam eksperti par politiku un katru nozari katrā valstī, bet mēs sniedzam noderīgu salīdzinām informāciju, kas var mm, dot ieskatu par to, kā katra dalībvalsts, kā tai veicās konkrētā jomā, un te ir mūsu projekti un darbības uzskaitīt. Tātad trīs eh, projekti pētniecības darbs, kas ir labāk droši vien eh, dzirdēts. Mēs veicam eh, apsakojumus darba apstākļu apsekojumu veicam. Mēs uzdodam jautājumu strādājošiem Eiropā un veicam Eiropas arī uzņēmumu pārskatu un veicam arī dzīves kvalitātes pārskatu. Tātad šīs trā, trīs šādi pārskati, mm, tos mēs veicam. Tāpat ir divas. Uh, well, we collect information on industrial relations, ir divas um, novērošanas iestādes, kur, kur darbā mēs līdzdarbojamies, un tur mēs vairāk skatāmies tom, kādas izmaiņas darba tirgu un īpaši pievēršot uzmanību restruktūrēšanai. Mēs veicam savu, mēs izvērtējam pašu savu darbu, uzvēr, novērojam savu darbu. Mēs esam citēti 230 Eiropas Savienības politikas dokumentos, 55 no tiem ir eh, no augstākā līmeņa dokumenti, ietvaru dokumenti. Mēs 110 reizes eh, esam piedalījušies dažādos Eiropas pasākumos un īstenojam savu projektu eh, tādā augstkvalitīvā līmenī un atbilstoši izmantojam savu darbinieku kapacitātu un, protams, ka uh, Mēs eh, stājamies arī parlamentu priekšā attiecīgos jautājumos. Gribu jums eh, parādīt dažus piemērus par to, kā mēs izmantojam savu darbu, piemēram, attiecībā uz jaunatni. Jūs to izmantojat paši iniciatīvas ziņojumā par bezdarbu un jauniešiem. Tālāk par ekonomisko pārvaldību jūs arī esat izmantojuši mūsu secinājumus savā ziņojumā par eh, nodarbinātības aspektiem saistībā ar trojkas darbu un eh, programmām atsevišķām valstīm un tāpat arī diskusijās par Eiropas gadu. Un restruktūrēšanas jomā jūs esat izmantojuši mūsu darbu, piemēram, ziņojumā regulas priekšlikumam Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondam un tāpat arī pašu iniciatīvas ziņojumā par informācijām un konsultācijām strādājošiem apstākļos, kad paredzam vadības pārstruktūrēšanās Vēl gribu piebilst, ka mēs esam centušies atbalstīt politikas veidotājus. Protams, ka Eiropas parlaments ir viena no mūsu galvenajām mēģi grupām. Mēs varam jums sniegt informāciju un arī dažkārt izstrādāt dokumentus, protams, atkarībā no mūsu kapacitātes. Mēs tāpat nodrošinām jūs dažādas runātājas un eksperts dažādiem pasākumiem, runātājiem dalībvalstīs un arī Briseles birojas nepārtraukt uztur sakars ar Eiropas parlamentu. Man ir tātad kolēģi, kas strādā šajā Briseles birojā un noteikti būs eh, priecīgi vienmēr atbalstīt jūsu Eiropas parlamentu darbu. Thank you. And... Paldies. Nākamā runātāja ir Krista Sedlāčeka, kas vada Eiropas aģentūru, droš, veselību, Eiropas darba drošības veselības aizsardzības aģentūru. Mēs jau arī tikāmies šodien agrāk no rīta. Tādēļ vārds tagad jums. Lielas paldies! Priekšsēdētāji, paldies! Eiropa. Labdien, deputāti, dāmas un kungi! Man ir liels prieks pie jums ciemoties, prieks būt pie jaunā parlamentā un nedaudz pastāstīt, ko dara ES OŠA, kur ko mēs nodarbojamies un kādas ir mūsu prioritātes nākotnē. ES paša tika izveidota 96. gadā Bilbao pēc padomas lēmuma, un mēs esam viena no šīm neparastajām aģentūrām. Mēs, eh, mēs darbojamies ar trīspusēju valdi, eh, darbaisies valdības eh, darbinieku pārstāvi, un Tas ir ļoti svarīgi, jo mēs esam ļoti neliela aģentūra un mēs paļaujamies uz visu iesaistīto pušu līdzdalību. Šeit varat redzēt aša struktūru, kā jau redzat, tad mūsu uh, valde sastāv no trīs daļām, un papildus tam mums vēl arī ir kontaktpunktu tīkls katrā dalību valstī. Tie ir oficiālie aģentūras pārstāvi nacionālā līmenī, un tos nozīmē valdības. Kontaktpunkti ir saņēmuši arī uzņēmumu uzdevumu ja iesaistīt darbā arī sociālos partnerus, proti iesaistīt sociālos partnerus aktivitātes nacionālā līmenī. Un, es domāju, tagad būtu īstais laiks pastāstīt, kādēļ drošība darba vietās ir tik svarīga. Pastāv pierādījumi, kas pierāda, ka ir saikne starp konkurētspēju un labas, labu veselību un drošību darbā. Un tās valsts, kurās ir daudz negadījumu, nāves gadījumu, darba vietā ir mazāk konkurētspējīgas nekā mm, tās valstis, kurās negadījumu, nāves gadījumu skaits darba vietā ir mazāks. Un Ir skaidrs, ka valstīs, kur notiek daudz negadījumu darba vietā, viss neizmanto pārāk veiksmīgi savu darbinieku potenciālu. <clears throat> ir jānodrošina tas, ka darbinieki um, ir pilnīgi veseli, vai ka viņi nav mājās vai slimnīcās atkopjoties no kādām traumām. Eiropā katru gadu uh, gandrīz 4000 cilvēki iet bojā darba vietā un 2,8 miljoniem darbinieku ir jāņem vairāk nekā trīs brīvdienas, jo darbā ir bijis kāds negadījums. Un e, tam sekas ir tāds, ka ir 83 miljoni darba, zaudētu darba dienu gadā. Tādēļ mūsu uzdevums ir nodrošināt, ka e, visiem ir pieejama droša un uzticama informācija, ir jānodrošina tas, ka ir pieejami visi nepieciešamie instrumenti, lai uzlabotu situāciju Eiropas darba vietās. Mēs jau īpaši koncentrējamies uz mikro uzņēmumiem un maziem uzņēmumiem, un ir jābūt svarīgi, lai mēs sūtītu tādu konsekventu vēstījumu, ka laba veselība un drošība ir svarīga, ka tās niedz labumu gan jums, gan uzņēmumiem. Šis gads ir bijis ļoti svarīgs, jo ir pieņemts jauns Eiropas strateģiskais ietvers, uh, Par to mums bija arī diskusija šorīt no rīta. Mums ir arī sav, pašiem savas prioritātes, ir arī pati sava iekšējā strateģiskā darba programma. To vienmēr apstiprina mūsu trīspusējā valde. Es vēlētos ātri pastāstīt par to, kādas ir šīs prioritārās jomas. Sāksim ar pirmajām prioritārajām jomām. Tātad pārmaiņu gaidz fakti un figūras. Mēs sagaidām, ka notiks izmaiņas, un mēs arī sniedzam faktus un uh, skaitļus, datus. Mēs sagatavojam pētījumus politikas veidotājiem, piemēram, arī jums, un arī citām mērķa auditorijām, sākot no zinātniskiem ekspertiem līdz darba veselības ekspertiem. Mūsu veiktais pētījums ir vienīgais pētījums par uh, nodarbinātības drošību un darba veselību Eiropas mazajos uh, uzņēmumos. Mēs esam noslēguši pirmo pētījumu, esam uzsākuši otro, tāpat arī daram lielu darba apjomu, mēģinot noskaidrot to, kas notiek Eiropas mikro un mazajos uzņēmumos. Uh, mēs arī daram būtisku darbu, palīdzot uzņēmumiem gatavoties nākotnē. Mēs aizvien vairāk iesaistāmies, aprēķinot to, kādus labumus sniedz darba drošība un veselības nodrošināšana, mums ir arī morālie un juridiskie pienākumi. Tomēr dažkārt ir labi pašiem sev atgādināt par to, kādu labumu uh, sniedz efektīvs darbs un kādas zaudējums līdz neefektīvs darbs. Un ņemot vērā to, ka aizvien pieauga arodslimību skaits, mēs eh, veltam vairāk resursu, lai apzinātos eh, šo problēmu un lai tālāk izplatītu tādu preventīvu, preventīvās idejas. Tālāk, instrumenti ošu pārvaldībām. Šeit svarīgi ir uzsvērt, ka gala beigās tas, kas daudziem uzņēmumiem ir vajadzīgs, ir palīdzība ikdienas mm, darba drošības un veselības pārvaldībām. Mēs sniedzam labās prakses piemērus, mēs esam bijuši pionieri, sagatavojot interneta riska izvērtēšanas instrumentu, to sauc OIRA, tas palīdz uzņēmumiem izvērtēt savu darba vidi un viņiem nevajag vērsties pie ārējiem ekspertiem. Šie instrumenti tiek pielāgoti dalību valstu vajadzībām un pielāgots arī nozaru vajadzībām. Nākamā prioritāte ir informētības līmeņa paaugstināšana. Un to mēs darām tik daudzos savos darba aspektos. Šeit es varu pieminēt tikai kampaņas, jo mums ir laika ierobežojums. Mēs esam komunikācijas aģentūra, un tā ir viena no mūsu pamatdarbībām. Un, eh, un šī Healthy Workplace kampaņa, veselīgas darba vietas kampaņa, ir lielākā kampaņa pasaulē, kas veltīta drošībai un veselībai darba vietā. Galvenokārt tā ir veltīta, lai pārvaldītu stresu Eiropas darba vietās. Šī kampaņa ir decentralizēta, to vada kontaktpunkti dalību valstīs, un es domāju, ka jūs visi droši vien jau esat saņēmuši kādu informāciju par to jau pagājušajā daļā. Šai kampaņai ir arī Eiropas līmenis, tiek iesaistīti tādi partneri kā multinacionālie uzņēmumi, Eiropas sociālo partneru asociācijas un NVO. Un pēdējās divas prioritātes mēs mēģinam uh, tīklot mūsu zināšanas labāk. Šovasar uh, aizsākām pirmo pasaulē Ošviki, lai uzlabotu zināšanu apmaiņu visā Eiropā un ne tikai Eiropā. Mēs esam iesaistījuši pasaules vadošos domātājus un praktiķus, lai sagatavotu viegli pieejamu informāciju. Un mūsu strateģiskajā tīkošanā mēs iesaistam pēc iespējas vairāk iesaistīto interesēto pušu, lai varētu uh, tiešām pēc iespējas tālāk nodot mūsu vēstījumu. Dāmas un kungi, es vēlētos pastāstīt jums par projektu, ko mēs daram pēc jūsu lūguma. Jūs uh, piešķīrāt finansējumu pilotprojektam par Eiropas demografiskajiem izaicinājumiem un novecojošos darba spēku. Uh, Eiropas parlaments nolīga mums, lai mēs veiktu šo pētījumu, un tuvākā gada laikā mēs informēsim jūs par rezultātiem. Ja mēs vēlamies sasniegt uh, 2020. gada mērķi, proti, ka 3 ceturdaļas no darba spēka būtu 20 līdz 60 četrus gadu veci, tad mums ir jāsāk jau rīkoties tagad, lai cilvēki nepamastu darba tirgu, darba tirgu pirms pensijas vecuma sasniegšanas. Bet mums ir arī jāatbalsta mūsdienu jaunie nodarbinātie, jo viņi ir nākotnes vecākas paudzes nodarbinātie. Mēs vēlamies jau īpaši atbalstīt šo grupu. Bet mēs, protams, domāsim un iekļausim arī citas neaizsargātās grupas, piemēram, mm, migrantus. Mūsu nākamā kampaņa, kas sāksies 2016. gadā, mēģinās rast veidus, kā padarīt mūsu darba spēku ilgspējīgāku un domās par to, kā, lai nodrošinātu to, ka cilvēki paliek uh, ekonomiski aktīvi līdz pensijas vecumam. Mēs dosimies uz uh, nodarbinātības komiteju regulāri, nāksim pie jums regulāri, lai, regulāri, lai pastāstītu, kāds ir mūsu darba progress. Nākamgad mēs plānojam aizsākt jaunu projektu ar jūsu palīdzību, un es vēlētos arī lūgt iespēju informēt jūs par uh, rezultātiem mūsu darbā ar Eiropas mikro un maziem uzņēmumiem. Mēs strādājam kopā ar Eiropas komisiju, lai sniegtu jums pilnīgu ziņojumu vai nu konferences vai semināra veidā, tad sniegsim rezultātus par to, kā pie kādiem secinājumiem esam nonākuši projektā par novecušos darbu spēku, mēs arī nāksim klajā ar secinājumiem, kas varētu būt liederīgi jums kā politikas veidotājiem un likumdevējiem. Šeit arī es varētu beigt savu prezentāciju. Varu jums tikai apliecināt, ka mēs esam uh, tiešām ļoti ieinteresēti un uh, savā darbā mēs apzināmies, cik nodarbinātība ir svarīga, mums ir pieejama nepieciešamie pieredze, pierādījumi, un mēs turpināsim savu pamatdarbu, veicināsim drošību un mm, veselīgu darba vidi Eiropas darba vietās. Un tad galvenais punkts ir uz to, ka stresa pārvaldība un vesel, veselīga darba apstākļa nodrošina ir ļoti svarīga, jo gala beigās šie labumi ir labvēlīgi ekonomikai. Mm. Oša ir vienmēr bijusi. Ošas galvenais mērķis vienmēr ir bijis, un tāds arī turpmāk būs, ka darbinieki atgriežas mājās no darba veseli bez traumām vai apdraudējumiem veselībai. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies! Un pēdējais runātājs, pirms došu vārdu šīs komitejas deputātiem, tagad vārds Madlēnai Sorbenai, kas ir direktore Eiropas apmācību nodibinājumā. Vārds jums! Jā, paldies! Paldies, eh, ka devāt man šo iespēju būt šeit. Tiešām prieks un gods būt šeit. Tā kā mm, mani kolēģi eh, runāja par to, cik unikāls viņa aģentūrs, bet tad varu teikt, ka arī mēs tāda esam un pavisam īsi raksturošo, ar, ar ko mēs ETF, eh, e Eiropas izglītības fondā, atšķiramies no citām. Mēs atrodamies Turīnā, Itālijā. 2014. gads ir ļoti vēsturisks. Un uh, ir svarīgi atcerēties šos faktus. 2014. gadā ir daudz diskusiju par to, uh, kāda ir vēsture, par Berlīnas mūru krišanu, un politiķi Eiropā toreiz Kols un Mitterāns lēma atbalstīt Centrāla Eiropas un Austruma Eiropas valstis, lai tās varētu tikt galā ar jauniem izaicinājumiem kontinentā. Ka problēmām, kas, kuras būtu jāatrisina daudz agrāk, bet tieši krītot Berlīnas mūrim, šis kontinents, Eiropa tika apvienot. Un ideja, kas radās toreiz un sāk darboties 94. gadā. Tāpēc esam lepni 20 gadu jubilē atzīmēt kā SEDEFOP eh, māsas aģentūru. SEDEFOP strādā Eiropā un ETFs ārpus Eiropas. Un es vēlētos arī šeit paskaidrot atšķirību, kāpēc toreiz 90. gados ETF netika izveidot kā SEDEFOP eh, apakšnodaļa, kas toreiz jau pastāvēja, bet politiķi toreiz vēlējās uh, nevis instrumentu sadarbībai dalību valstīm, bet gan eh, iestādi, kas darbojas šajās valstīs, atsevišķa aģentūra. Mazliet tāds vēsturis ieskats ETF darbībā. Ar ko mēs atšķiramies? Mēs atšķiramies arī ar to, ka mēs esam vienīgā no šīm četrām aģentūrām, kurām nav trīsdaļīga valde jo mēs balstamies uz Eiropas politiku, un, ja, un to veids eh, šīs klātesošas un citas aģentūras, tad, protams, mēs gūstam iedvesmu no tā, kas notiek Eiropā, lai varētu kā atsaucas punktu izmantot situāciju valsts, kurās mēs darbojamies. Bet mēs eh, varam pastāstīt, kas darbojas Eiropas Savienībā un kas var kalpot viņiem kā iedvesma eh, risinājumu meklēšanai lai atrisinātu problēmas cilvēku kapitāla attīstībā. Tas, ka mums nav šāda trīsdaļīga valde, jautājums ir, kas tad mums ir šajā valdē. Daudz no jums klātesošajiem noteikti atceras, pirms pusotra gada bija diskusijas par ETF dibināšanas regulas pārskatīšanu, kas e, toreiz beidzās 2008. E, gadā viens no tematiem e, diskusijā bija tieši, kam jāatrodās ETF valdē. Un risinājums bija tas, ka jābūt pārstāvētām visām dalību valstīm. Turklāt mēs vēlējāmies, un parlaments to toreiz sacīja, mēs vēlamies trīs neatkarīgus ekspertus bez balss tiesībām, kurus e, ir ETF valdē, papildus trim novērotājiem, kas pārstāv partneru valstis. Un Jānis Andersons ir viens no šiem trim neatkarīgiem ekspertiem. Viņš ir šeit E, kopā ar mums un klausās manu atskaiti par to, ko ETF dara. Un ko tad ETF dara? Tātad, tā kā jūs esat budžeta iestāde, tad man jāsāk ar to, ka mūsu budžets e, vienīgai aģentūrai, kas ir e, savu budžetu saņēmusi sadaļā globālā Eiropa. Mēs darām visu, ko Eiropa vēlas globāli paveikt. Tas, ko mēs vēlamies darīt, ir uh, veidot kopīgu nākotnī daudzveidīgajā pasaulē. Šajā pasaulē, kur mēs 2015. gadā, kad 90% izaugsums pasaulē notiek ārpus Eiropas, kur tikai 7% no pasaules iedzīvotājiem atrodas Eiropā, un tā ir, eh, tie ir iedzīvotāji, kas noveco. Svarīgi ir uzsvērt arī to, ka 50% no izdevumiem sociālās politikas jomā tiek veiktas Eiropā, un tas arī parāda to, kāda ir situācija. Un diskutējot par Eiropas devumu civilizētai globalizācijai, tad tieši balstoties uz šīm vērtībām var nodrošināt konkurētspēju un sociālo kohēziju. Uh, Protams, nestāstot par to, kāpēc Eiropā jābūt globālai, tāds bija jūsu lēmums, un tas arī atspoguļojās budžetā. Varu tikai pasāstīt, ko mēs darām kā ETF. Kāpēc ETF ir vajadzīgs, tad, ja cits aģentūrs dara to, ko tās dara Eiropas senībā, bet piekļuva informācijai ir visur, bet eh, politikas transformācijas palīdzība ir kaut kas cits. Tas ir līdzīgi kā skolā ja eh, skolēniem skolā ir eh, internets pieejams vai ir nepieciešams skolotāji, no nu, acīm redzot ir. Un tāds ir arī mūsu krēdo. Ārējo attiecību eh, smaigais spēks, soft power, tiek uztvērts kā prioritārs. Bet kas tad ir tās valstis, kur mēs darbojamies? Tās jau Pirmkārt ir tā saucamās kandidātu valstis paplašanāšanas e, jomā, tā Rietum Balkāna, Turcija, kaimiņa attiecību teritorijā uz dienvidiem, Sīrija, Lībija, Tunisija, Libāna, tāpat arī austrumos, aizmirst pieminēt arī Palestīnu un Izraēlu. E, tātad darbojamies arī austrumos, un varam pieminēt Ukrainu, Moldovu, Baltkrieviju, arī tās ir mūsu darbības valsts. Sadarbojamies arī ar valstīm e, Centrālā Azijā un ar Krieviju sadarbojamies. Maksimāli izmantojot e, šiem valstu iedzīvotājiem pieejamās iespējas e, šajās viņu pašu valstīs. Uh, Tāds ir uh, uzdevums, ko jūs un padomi mums esat uzticējuši, un mēs strādājam uh, uh, ar Eiropas komisijas tiešu koordinēšanu. Tā kā es pieminēju valdi, tad valdes priekšsarētājs ir komisija, kuru šobrīd pārstāv DigiEk, bet ar 1. janvāru DigiEmployment pārņem priekšsarētāju lomu. Ko mēs cenšamies panākt? Mēs cenšamies dot iespēju šo valstu iedzīvotājiem izmantot savas spējas viņu pašu valstī, balstamies uz pierādītu politiku, ļaujot eh, cilvēkiem palielināt iespējas atrast darbu savās valstīs. Eh, teorizēt ir, protams, viegli, bet eh, vieglāk būs saprast ar piemēriem. Jums ir šī četru lapušu dokuments, kas ir ārp, šeit pie zāles ārpusē pieejams. Par politikām ir nepieciešams, eh, runājot arī nepieciešams ir eh, kopīgu izpratnu veidot. Jā, nesen konferences 6. oktobrī bija Albānijā tieši par šo tematu kandidātu valstīs mēs bieži novērojam to, ka veicot ieguldījumu šajās valstīs, mēs prasam izstrādāt šajās valstīs stratēģijas dokumentu. Un līdz ar to ir daudz dokumentu bet, pēc kāda laika, bet ļoti maz īstenošanas notiek. Kāpēc? Tāpēc, ka katrs seko savai stratēģijai, un tas īsti nebalstās uz faktiskiem darbiem. Albānijā, līdzīgi kā citās valstīs, Rietumbalkānos, mēs cenšamies uh, savietot dažādu ministriju un citu iestāžu viedokļus vienā vīzijā. Un premjerministrs 6. oktobrī ir līdzis eh, pārveidot eh, valdības rīcības plānu un pārveidot valsts budžetu, lai veiktu investīcijas cilvēku kapitāla attīstībā, izmantojot sistēmu, ar kuru mēs piedalījāmies tās izveidē, lai būtu ikmēneša ministrija ziņojumi ko mēs cenšamies panākt? Mēs uh, cenšamies panākt, ka šajās valstīs pieprasījums sakrīt ar prasmēm. Jā, pieprasījums ir, strādājam ar privāto sektoru, ar tiem, kas rada darba vietas, daram to nozars līmenī, teritoriālā līmenī. Un tas ir kaut kas tāds, ko mēs darām arī Ukrainā. Ukrainā ir potenciāls ekonomikas attīstībai, bet uh, nav pārāk liels zināšana apjoms, kā to darīt reģionālā līmenī. Un Ukrainas reģioni šobrīd ir ļoti aktuāls temats, un tieši tāpēc mēs eh, sākām sadarbību ar vienu no Ukrainas reģioniem, lai izveidotu sistēmu, kā salāgot eh, pieprasījumu ar pieejamām prasmēm. Un tagad citi reģioni Ukrainā arī cenšas saprast, kā to labāk darīt, un mēs atbalstam viņus, eh, ļaujot šo projektu padarīt vispār pielietojumu. Mans pēdējais piemērs ir par to, ja uh, uh, gadījumā nav pieprasījuma. Jā, pieprasījums nav, mēs cenšamies to radīt ar intervenciju, uh, uzņēmē darbības attīstības eh, programmās, izmantojot eh, Eiropas politiku, piemēram, mazā uzņēmē darbības akta ietvaros, daram to varbūt ar citām aģentūrām. Tie tikai daži piemēri, bet ja iedzīvotāji no šīm valstīm izvēlas migrēt uz Eiropu legāli, tad mēs cenšamies nodrošināt, lai viņu kvalifikācijas ir pietiekami saprotamas, zināmas, strādājam arī pie cirkulārās migrācijas, lai vēlāk viņi dotos atpakaļ uz uh, Eh, savu valsti, ņemtu līdzi šo pieredzi, ko viņi ir guvuši strādājot Eiropā un varētu izmantot savā valstī. Un tā Eiropas Savienība sadarbojas ar partneru valstīm. Esmu gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem, ja tāda būs. Paldies! Thank you, all of you. Liels paldies jums visiem! Tagad mm, dodu iespēju izteikties visiem pārējiem. Jūs varat eh, pieteikties, tātad, kas vēlas runāt, bet es varbūt sākšu. Došu vārdu Kāzas vārdu eh, kungam. Viņš ir koordinātors. Kāzas vārds pirmais. Paldies jums par prezentāciju. Visiem mūsu viesiem ir vienmēr ļoti labi atsvaidzināt atmiņu attiecībā uz uh, to darbu, ko veic uh, mūsu pašu aģentūras. Priekšsādātāji man ir ierosinājums. Mums ir daudz jaunu deputātu šajā komitejā, un es vienkārši domāju, varbūt mēs varētu norganizēt uh, vizītes uz šīm aģentūrām. Tā, lai mums būtu vairāk informācijas par to, lai mēs labāk saprastu, kā tās varētu izmantot šeit savā darbā Eiropas parlamentā. Es domāju, ka mums vajadzētu paturēt to prātā, tad, kad runāsim par saviem uh, braucieniem, apmeklējumu iespējām šī sasaukuma laikā šeit parlamentā nākamajos piecos gados. Man ir tikai viens jautājums, jo man ir arī diemžēl citas sanāksmes, uz kurām man jādodās šodien, un tā kā negadās īpaši bieži, ka man maltas kolēģis sēž blakus telpā, tad uzdošu jautājumu Uh, Džeimsam Kalējas kungam un darīšu to maltiešu valodā, ja neiebilstat. Kalējas kungs, jūs pirms brīža runājāt par mācekļu schēmām un man ir diezgan šokēja šis punkts, jo pavisam nesen es Britu avīzē lasīju, ka apvienotajā karalistē valdība veic lielas investīcijas tieši šāda veida apmācības schēmās. Es gribētu vairāk uzzināt par šīm schēmām un gribētu uzzināt par rezultātiem, kādi ir iegūti no šāda veida investīcijām. Kādi rezultāti tā tad ir iegūti? Tas būtu ārkārtīgi interesanti. Jā, Eiropa. Sekot šiem Lielbritānijas soļiem, jo, cik es saprotu, tas ļoti varētu palīdzēt darba tirkuma Eiropā. Paldies! Nu, tad laikam man jāatbild arī maltiešu valodā, saka Lejas kungs. Liels paldies par šo jautājumu, jo mēs virzienam, virza, virzamies šajā virzienā mūsu aģentūrā. Mums šogad bija ļoti veiksmīga konference, kurā uh, piedalījās dažādu valstu pārstāvi, tātad gan no tām valstīm, kas ir ļoti spēcīgas tieši šādā apmācības, tātad mācekļu schēmu jomā, un citas dalību valsts, kurām ir vēl jāpiestrādā šajā jomā. Kā jau es teicu savā uzrunā, tādas valsts kā Vācija, Austrija, Nīderlanda un citas. Tātad tur ir spēcīgas šīs mācekļu apmācības schēmas, un tur ir ļoti zems bezdarba līmenis, ir ja tīpaši jauniešu vidū. Mēs zinām, ka tā ir ļoti nopietna problēma Eiropā, tad jauniešu bezdarbs, jo mums ir vairāk kā 5 miljoni jauniešu, kas meklē darba vietas. Nevienmēr pēc izglītības programmas iziešanas jaunieši ir gatavi eh, darba tirgumu. Ko esam iemācījušies no šīm valstīm? Tātad no tām, ko jau es minēju, Vācija, Nīderlanda, Austrija un arī apvienotā karalista, kā jūs gluži pareizi norādījāt. Tur ir dažādas iespējas šiem jauniešiem piedalīties šādās uh, apmācības schēmās. Pavisam nesen es uzzināju, saņēmu šādu informāciju no Šveices, ka, ka apmēram 98 tūkstoši vietas, mācekļu vietas tiek izveidotas, kas nozīmē, ka šādu vietu skaits mācekļu programmās palielinās. Tas nozīmē, ka jauniešiem ir vairāk iespēja mācīties, viņiem ir labāka piekļuva darba tirgumu, pateicoties viņu izglītību un apmācībai, kuru viņi pretējā gadījumā nebūtu ieguvuši. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas Savienības dalība valstis cītīgāk strādātu un izveidot šādas mācekļu programmas. Un tam ir jābūt ne tikai tādos amatniecības sektorā, bet arī mazos un vidējos uzņēmumos, jo šobrīd netiek piesaistīti pietiekam daudz jauniešu. Tātad, kā es teicu, ir ļoti svarīgi ķerties pie šīs idejas un sākt strādāt, un mūsu valsts jāsaka jau to ir sākus darīt. Mēs esam centušies ieviest šādas idejas tātad sākot jau no uh, vidusskolas izglītības līmeņa. Un šādā veidā tie skolnieki, kuri eh, kaut kāda apstākļa pēc nesako, neiziet eh, šo formālo izglītību, viņi ir konstatējuši, ka pateicoties arod apmācībai šām mācekļu schēmām, viņiem ir pieeja citām iemaņām, kuras varbūt citādā veidā viņiem nebūtu pieejams. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgs, tāds būtisks uh, tālāks virzības veids attiecībā uz uh, izglītību un apmācību. Bet ne tikai tas. Ir arī tādi gadījumi, kad universitātes uh, pārņem šo ideju. Arī uh, tātad universitātes līmeņa izglītībā. Paldies, Juta Štein. Jā, paldies visām aģentūrām par viņu darbu pēdējos piecos gados, dažādos ziņojumos, ar kuriem strādāju es vai mana politiskā grupa. Esmu daudz ko uzzinājusi un, un arī augsti vērtēju jūsu darbu, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc šodien vēlos pateikt paldies. Jauniešu bezdarba apkarošana bija viens no tematiem ar kurām, ar kur strādāja praktiski visas aģentūras, tāpat arī mūža izglītība, lai noturētu cilvēku darba tirgu pēc iespējas ilgāk. Un, protams, ir svarīgi arī prognozēt, skatoties, kā mainās ekonomiskā situācija, rūpnieciskā ražošana, kā tas nākotnē varētu notikt, un e, lai mēs varētu saulaicīgi Eiropas līmenī reaģēt uz šīm izmaiņām. Katru aģentūru zinu un pazīstu pati. Tas ir liels iegūms, ja jūs regulāri varēsiet sniegt mums informāciju par savu darbu, tad gan jaunie kolēģi, gan arī jau pieredzējušie kolēģi varētu gūt tiešām labu informāciju no tā. Par ETF izglītība tiešām ir kā pamats, mazāk krīzēm Eiropā, demokratizācijai. Jūsu darbs ir ļoti svarīgs, lai mēs kā Eiropie, Eiropieši varētu kopīgi uzņemties atbildību. Oša. Protams, ka darba arodu veselība ir tāds uh, svarīgs tēmats, un mēs zinām no savām valstīm, uh, ka ja mēs varētu mazināt šīs izmaksas, kas ir maziem vidējiem uzņēmumiem arotveselības jomā, nu, ka tas varētu palīdzēt eh, konkurētspējas veicināšanai. Nu, es personīgi neesmu par to īsti pārliecināta. Vai jūs uzskatāt, ka varbūt vajadzētu dažādus, um, dažādas prasības izvirzīt, uh, atšķirīgas viņas veidot, lai konkurētspēju veicinātu, konkurētspējas attīstību Eiropā? Uh, Un par to ir bijuši dažādi pētījumi. CDFOP. Man tur interesē tāda lieta. Jūs šobrīd strādājat pie apmaiņas ar labāko praksi cīņā ar jauniešu bezdarbu un kvalifikācijas iegūšanu darba tirgu jauniešiem. Kur tieši jūs redzat lielākos šķēršļus? Kāpēc tas virzās uz priekšu tik lēni Eiropā? kāpēc šobrīd jaunieši tik lēni integrējas darba tirgu. Es pat esmu no Vācijas un labi pārzinu duālās izglītības sistēmu un labi zinu, ka uh, mums bija iepriekš uh, ļoti uh, augsts jauniešu bezdarba līmenis, arī neskaroties uz to, ka mums bija šī duālā izglītības sistēma, bet tas, protams, arī saistīts ar kvalifikāciju. Kāda jūsuprāt varētu būt uh, mūsu kā Eiropas parlamenta uh, palīdzības iespēja, lai palīdzētu virzīties šīm lietām Eiropā ātrāk. Eirofond, to es iepazinu iniciatīvas ziņojumā par darba kontrolēm, intensīvi strādāju, sadarbojoties ar jums, jums ir ļoti labs pamats. Uh, Un tieši cīnoties ar nelegālo darbu, es būtu augsti novērtējusi iespēju ar jums turpināt ciešo sadarbību. Man ir jautājums tāds, eh, pašreizējā notikuma attīstība, kā jums liekas, eh, kur mums vajadzētu varbūt kādas izmaiņas vēl? Nu, eh, daudz jautājumu, es saprotu, man vēl tūkstoši ir padomā, bet to es tad personīgi pajautāšu. Um, thank you very much for the... Liels paldies par šo jautājumu. Manuprāt, komisija un komisārs izglītības jomā pēdējo gadu laikā ir runājis tieši par to, ka ir nepieciešama sasaikne starp izglītības un darba pasauli. Šis ir dialogs, kurš varbūt šķiet uh, sākotnēji viegli sasniedzams, bet ir jāsaprot, kādā veidā sasaistīt šīs divas uh, puses, jo tās neattīstās vienādā ātrumā. Ja mēs skatāmies, kāds ir darba tirgus ātrums, salīdzinot ar izglītības uh, tirgus ātrumu, tad jāsaka, ir milzīgas atšķirības. Darba tirgus uh, attīstās iet uz priekšu daudz ātrāk, ātrāk nekā izglītības jomā. Tā ka, ja jūs uzdodat man jautājumu, kādi ir šķēršļi un kavēkļi, tad, manuprāt, Manā izpratnē un arī ņemot vērā mūsu rīcībā esošo informāciju, mēs varam tikai uzlabot profesionālo izglītību tikai tad, ja mēs labāk saprotam, kādas ir vajadzības darba tirgu. Bet tas neaprobežos tikai tiem cilvēkiem, kas strādā tieši pie darba tirgus jautājumiem, tas ir jāiestrādā mācību programmās, tam ir jābūt iestrādātam izglītības reformās. Un tad, kad es runāju par mācekļu programmām, vai mācīšanos, kas balstīta uz darbu, tad tas atver reāli loku daudziem jauniem cilvēkiem, kuri gribētu mācīties darot kaut ko, bet darot to uzņēmumā, darot to darba vietā, kas varētu šos jaunos cilvēkus arī kā tāds piesaistīt. Atbildot uz jūsu jautājumu, kā nodrošināt ātrāku uh, progresu, nepieciešams lielāks reformas uh, profesionālā izglītībā un jāizmanto dažādus instrumentus. Eiropas komisija jau ir veikusi lielu darbu un parlaments jau ir apstiprinājis vairākas rekomendācijas. Un ja dalība valsts tās reāli īstenotu, tad būtu ātrāks progress un tiktu vairāk cilvēku iesaistīti darba tirgu. Es tikai došu dažus piemērus. Uh, formālās, neformālās apmācības validēšana Mēs esam šo neformālās apmācības valdēšanu, jo mēs zinām, ka mūsu ekonomikās pastāv tādas slēptās iemaņas, kuras nav atzītas, kuras nav iestrādātas eh, izglītības sistēmā kā kvalifikācijas. Protams, tāpat laikā Izglītība un apmācība nevar viena pat apmācīt, um, atrisināt bezdarba problēmas. Domāju, ka nepieciešams kvalitatīvas darba vietas, nepieciešams investīcijas, tāpat nepieciešams atdzīvināt mūsu ekonomiku. Ir jāveicina valdības investēt vairāk, ne tikai izglītībā un apmācībā, bet arī jaunās darba vietās, jaunās iemaņās un jaunos veidos, kā radīt uh, nākotnē jaunas darba vietas. Paldies no EC grupas. Krasnodebskī kungam vārds. Atcīm redzot, vēl viens aģentūras locekli gribētu atbildēt. Es labprāt atbildēšu vāciski, jo tas mums ir ļoti svarīgs temats. Šis jautājums, protams, ir saistīts ar MVU vienkāršošanā likumdošanas jomā. Uh, Un vai vajadzētu atšķirīgu attieksmi īstenot pret maziem un uz, uzņēmumiem un pret lieliem? Manuprāt, likumdošana un arī darba inspekcija veiktās kontrols var kalpot kā motivējošs faktors maziem vidējiem uzņēmumiem eh, kaut ko darīt arī darba aizsardzības jomā. Tas nenozīmē divu šķiru veidošanā, likumdošanā, bet tas ir svarīgi. Protams, ka ir svarīgi visus iesaistīt nacionālā un Eiropas līmenī, mēģinot atbalstīt mazos uzņēmus, piemērs eh, no mūsu darba, to es jau rādīju. Tātad instruments, eh, ko ir viegli ielādēt internetā, neko nemaksā un ir milzīgas atbalsts mazajiem un arī mikro uzņēmumiem, un ir arī daudzi citi instrumenti vai atbalsta iespējas šiem uzņēmumiem. Tad, kad mēs dzirdam par to, ka eh, tad tie ir tikai izdevumi nodrošināt darba aizsardzību un arodu veselību, bet pētījumi rāda, ka tā tas nav. Peļņa no ieguldījuma pētījumos tiek uzrādīt, ka minimāli viens pret divi, viens ieguldīts eiro dod divu eiro peļņu, bet iet pat līdz viens pret desmit. Mums jau ilgu laiku ir padomā projekts aģentūrā, kur mēs mēģinātu ar dažādām metodēm censties apkopot praksi mazos un arī mikro uzņēmumos, lai izveidotu labāko prakšu apkopojumu, salīdzināt to dažādās valstīs un ceram tuvākajās gados izstrādāt Eiropas Savienības līmeņa metodu un prezentēt eh, to, lai padarītu maziem un mikro uzņēmumiem iespējamu skaidri eh, saskatīt, kāds ir labums no tā visa. Tā kā nav šādu divu šķiru veidošana, bet gan atbalsta sniegšana maziem vidējiem uzņēmumiem, un tur ir daudz aktivitāšu, un, eh, protams, ir iespējams arī eh, viņiem redzēt, ka šādi ieguldījumi atmaksāsies. Thank you. There was also... Paldies! bija jautājums arī Menendes Valdes kungam par nedeklarēto darbu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tā kā šis jautājums tika pārnāts arī no rīta, tad jāsaka, jā, tēma ir ārkārtīgi sarežģīta. Bet jāsaka, ir vairāki pasākumi, kas attiec uz dažādām situācijām. Piemēram, minimizēt uh, šos gadījumus, uh, iespējas, tālāk arī aizsardzības pasākumi, inspekcijas, pārbaudas, tāpat arī uh, pienākums sniegt informāciju par jauniem darbiniekiem un tā tālāk. Ir arī citas metodas, ar kurām var panākt to, ka ir zemāka motivācija, varbūt vai ir lielāki zaudējumi nekā kaut kādi, nu, tradicionālie sodi. Uh, Bet ir arī pozitīvāki pasākumi, piemēram, vienkāršot arī vīdi darbības legalizācijai, deklarēšanai, tāpat arī nodokļu samazinājumu, kaut kādu nodokļu voucheru un tam līdzīgas lietas. Un arī cilvēku pašu motivācijai. Tātad, lai cilvēkiem būtu šī vēlme deklarēt savu darbu, vajag arī informācijas kampaņas organizēt, un tādas arī notiek uh, dalību valstīs. Galvenais šeit ir uh, pareizais uh, instrumentu kombinējums un pareizā kārtība un īstajā laikā. Un tāpēc mēs veicam savus pētījumus un varam sniegt pierādījumus, kas var um, visefektīvākā veidā šādas politikas palīdzēt izstrādāt. Paldies! Un tagad Krasna Debski kungs uzdos jautājumu. ECR, paldies! Es runāšu savā dzimtajā poļu valodā. Paldies! Uh, man ir uh, tāds um, plašs vērtējums, kurā arī gribu padalīties. Man ir bijusi iespēja uh, runāt ar mazu vidēju uzņēmumu pārstāvjiem manā valstī, un es varu salīdzināt to, ko viņi man ir teikuši ar to, ko jūs šeit stāstat. Un es secinu, ka pastāv tādas lielas atšķirības starp uh, to diezgan dramatisko realitāti. Manā valstī, nu vismaz manā valstī tāda tā ir. Tātad šī reālā situācija ir ļoti smaga. Un mēs neesam pieredzējuši nekādus uzlabojumus. Un no otras puses, mm, piemēram, salīdzinot to ar jūsu institūciju darbību un jūsu aģentūras eh, sniedz, institūt, eh, sniedz šeit stāstījumu par eh, prezentācijas par dažādām konferencēm un semināriem un darba semināriem. Es tā saprotu, ka jūsu aģentūras jau ilgu laiku ir darbojušās šajās jomās, bet joprojām mums ir jācīnās tādos ļoti smagas krīzes apstākļos. Un šī ir krīze, kas skar ne tikai jauniešus, bet arī gados vecākus cilvēkus, kuri ir bijuši spiesti doties prom no savas valsts, meklēt kaut kādas labākas dzīves iespējas. Un mans jautājums ir sekojošs. Vai tas nav tā frustrējoši jums? Jūs strādājat šādā aģentūrā. Un vai jūs, eh, jums arī notiek kaut kādas iekšējā audita eh, darbības? Vai jūs domājat par šādiem aspektiem? Jo, protams, tās, ko jūs darat, tas nevar atrisināt, likvidēt šo krīzes cēloni, bet jūs tomēr varētu uzlabot situāciju dažās valstīs tā, lai tām nebūtu jācieš no šī masīvā bezdarba jau vairākus gadus. Jūs runājāt par uh, Vāciju un Austriju, minējāt uh, šīs valsts kā piemērs un teicāt, ka Vācijā un Austrijā ir bijušas tādas relatīvi veiksmīgas uh, sistēmas, bet tas nav uh, Eh, duāls izglītības sistēmas rezultāts, bet tas ir viņu ekonomikas rezultāts, jo viņu ekonomikas ir spēcīgas un citu valstu ekonomikas savukārt ir vājas. Tā kā varbūt, nu varbūt jūsu iestādēm vajadzētu skatīties uz kaut kādiem citiem mērķiem, varbūt krīzes laikā jums vajadzētu rīkoties apņēmīgāk. Paldies! Es nezinu kurš tagad vēlās pastāstīt par savām frustrācijām. Jā, lūdzu. Esmu. Tagad uh, uzklausīsim. Vai tiešām mēs runājam par frustrācijām, vai tad kā cilvēki tiek ar tām galām? Sedlāčiks kundze. Es nerunāšu par frustrāciju, bet varbūt sniegšu jums piemēru. Protams, jūs jau varat iedomāties, ka drošība un veselība ir um, zināmā mērā apdraudēts, kad esam ekonomiskās krīzes apstākļos. Tā ir viena no jomām, kurā uzņēmumi domā, kā samazināt budžetu vai resursus. Bet es vēlētos jums pastāstīt par pozitīvu piemēru. Kā jau teicu iepriekš, mēs organizējām divu gadu kampaņu uh, par īpašām tēmām Mēs sagatavojam informatīvos eh, materiālus uzņēmumu līmenim, praktiķiem, eh, pētniekiem 25 dažādās valodās. Un esam sagatavojuši arī viegli izmantojums instrumentus mikro uzņēmumiem un maziem uzņēmumiem. Mūsu valdē te ir pārstāvētas 28 dalību valstis. Un atgriezniskā saite, ko esam saņēmuši, uh, jo īpaši no tām valstīm, kuras īpaši cieš no ekonomiskās krīzes, viņi stāsta, ka ja mēs ES OŠA neorganizētu šo divu gadu kampaņu, ja mēs nesniegtu informāciju un e-instrumentus un atbalstu nacionālā līmenī, tad vispār nekas nenotiktu. Runa nav tikai par Vāciju, Austriju uh, vai Nīderlandi, kuras uh, izsaka šādus, izsaka lūgumus. Mēs varam runāt arī par ziemeļvalstīm. Bet, nu, valstis, kuras ir īpaši sarežģītā situācijā, viņas ir tās, kuras var gūt patieso labumu. Ja domājam par valstīm, kuras atrodas labākā situācijā, Vācija vai Ziemeļvalstis, mēs uh, lūdzam viņus, lai viņi ir labi piemēri un lai viņi šajā ES OŠA tīklā sniedz palīdzību. Viņi, piemēram, var doties uz kaimiņu valstīm un palīdzēt tīkla izstrādāšanā vai palīdzēt sociālā dialoga veidošanā. Jo dažās no šīm valstīm mēs eh, redzam, ka ir problēmas ar labi funkcionējušu sociālo dialogu. Mēs zinām, ka ekonomiskajai krīzē ir bijušas milzīgas sekas, bet vismaz šīs kampaņas piemērs parāda, ka mēs varam sniegt atbalstu un palīdzību, jo īpaši tām valstīm, kurām ir vislielākais spiediens. Paldies! Redzu, ka ir tikai viens koordinātore, Žīna Lamberta, kas vēlas uzdot jautājumu. Vai jums ir kādi jautājumi aģentūrām? Ja negribat runāt, ir citi runātāji pieteikušies. Lūdzu. Es atvainojos priekšsēdētāji, man vajadzēja izskatīt stāstus par to, kā apvienotā karaliste spiego vidas konferencēs. Es vēlējos paturpināt šo jautājumu sēriju par to, ka cilvēki pārceļas uz citām valstīm, lai strādātu. Mēs pašlaik pārskatām zilo kārtu Eiropas Savienībā un arī vairākus citādā, citus migrācijas instrumentus, kas mums pieejami. Mums ir aģentūra, kas strādā ārpus Eiropas Savienības un kas ir sniegus ļoti labus ziņojumus iepriekš par to, kāda ir cilvēku perspektīva uzskata par Eiropas Savienību, kā tādu gala mērķi augsti kvalificētiem cilvēkiem. Varbūt ETF vēlētos pastāstīt kaut ko par savu pieredzi šajā jomā. Liels paldies par šo jautājumu. Mēs tiešām jau vairākus gadus strādājam pie darba spēka mobilitātes, tā ir tas viens no mūsu uzdevumiem un dosjē. Un tas, ko esam novērojuši savās analīzēs, ko esam veikuši visās valstīs, ir tas, ka pirmkārt pastāv eh, tāda zināma Uh, mobilitāte ziemeļu dienvidu un dienvidu ziemeļu virzienā, bet pastāv arī šis dienvidu dienvidu virziens. Ko tas nozīmē? Mēs paredzam, ka mēs redzam, ka cilvēki no vidusjūras dienvidiem dodas uz vidusjūras ziemeļiem, bet arī ļoti daudz cilvēki no vidusjūras uh, dienvidiem dodas uz līča valstīm. Un kādas ir atšķirības starp viņiem? Labāk kvalificētie dodas uz līci, pārējie dodas uz Eiropu. Tas pats attiecas arī uz Eiropas austrumu daļu. Uh, migrācijas plūsmas ir tādas, ka viskvalificētākie darba spēki dodas uz uh, austrumiem, uz Krieviju, valodas iemeslu dēļ. Un tas, ko mēs novērojam, ir tas, ka galamērķis viskvalificētākajiem cilvēkiem ir ne vienmēr obligāti Eiropa. Tā nav viņu pirmā izvēle. Ir zināmas valsts ar zināmiem izņēmumiem, bet mēs runājam par tādu vispārējo fenomenu, ko esam novērojuši. Vēl tas, ko mēs uzstājam savā darbā, ir cirkulārā migrācija. Es tagad nedomāju, ka ir īstā vieta, kur to tagad apspriest, kāda ir cilvēku iemesli. Bet nu, ir skaidrs, ka cilvēki pārcēs galvenokārt darba iemeslu dēļ. Es nerunāju par mobilitāti mācību dēļ. Uh, cilvēki pārceļas darba dēļ. Cilvēki nevēlas palikt ārpus savas valsts pārāk ilgi, viņi vēlas atgriezties, bet vai viņi tiešām var atgriezties ar tādu atzīstamību un bez tādas stigmas, vai viņi var veiksmīgi iekļauties atpakaļ savas valsts darba tirgu. Saskaramies ar problēmām, un dažās valstīs strādājam kopā ar starptautiskajām migrācijas organizācijām, kas uh, turpina izmantot metodoloģijas, kuras sagatavo ETF. Mēs investējam tādā uh, pirms aizbraukšanā. Tas nozīmē, ka tie, kuri vēlas piedalīties uh, legālā migrācijā, tad ir svarīgi nodrošināt to, ka ir caurskatāmība viņu uh, iegūto prasmju jomā un lai būtu pilnīgi drošība, ka tā, šīs prasmes tiks atzītas galamērķa valstī, lai tad galamērķa valsts var atzīt personu uh, prasmes, jo viņi gala beigās jau ir cilvēki. Ja cilvēks vēlas atgriezties savā mājas valstī, ir jābūt Um, mehānismiem, lai varētu atzīt šo cilvēku pieredzi un lai nodrošinātu arī kvalitāti. Uh, pieredzes atzīšana var novest pie tā, ka varētu tikt pieņems lēmums pieņemt vēl vienu diplomu, bet pastāv arī korupcijas risks daudzās valstīs, tā skaitā tajās valstīs, ar kurām mēs sadarbojamies, un ka varētu tikt izsniegti uh, tādi viltus diplomi, kas neapliecinātu patieso pieredzi un iegūtās praksmes, prasmes. Tādēļ mēs strādājam ar šīm valstīm, lai nodrošinātu to, ka viņiem ir izglītības un apmācības sistēma, kas spē, spētu certificēt cilvēku iegūtās prasmes kvalitatīvā caurskatāmā veidā un lai viņi atzītu uh, pieredzi un prasmes, kas gūtas ārzemēs. Galvenais, lai šī sistēma būtu uzticama un caurskatāma. Tā, tā ir daļa no uzdevumiem, ko mēs veicam kopā ar komisijas dienestiem, mūsu mobilitātes partnerībās. Tās ir līgumiskas attiecības, ko komisija ir parakstījusi ar dažām valstīm, uz kurām attiecas, uh, uz kuras um, sastopas ar augstu migrācijas līmeni uz Eiropu. Thank you, then I'll give. Paldies. Došu vārdu Rašāčī kungai kundzei vārds jums. Paldies priekšsādātāji. Paldies visiem runātājiem par ļoti interesantajām prezentācijām. Jūs te, paldies, ka pastāstījāt par savu darbu. Man ir viens komentārs un arī trīs jautājumi. Mēs esam daudz runājuši par kvalifikācijām bet varbūt mēs nedaudz aizmirstam daudzus cilvēkus, kuriem varbūt kvalifikācija trūkst. Mēs saskaramies ar milzīgu jauniešu bezdarbu, un, šie, un ir milzīgs daudzums, milzīgs apdraudējums nodarbinātības līmenim ir cilvēki, kuriem trūkst prasmju. Uh, Te es nerunāju tikai par arodu apmācību, tas ir izaicinājums tādam sākotnējiem mācību, apmācību līmenim un dalību valstis nav īsti gatavas mobilizēties un uh, mainīt šo sākotnējās apmācības līmeni, jo bieži vien cilvēki beidz skolu bez jebkādām praktiskām kvalifikācijām. Un tas notiek tādēļ, ka nav pietiekams uh, apmācības sistēmas individualizācijas līmenis. Tas tiek darīts aizvien mazāk un mazāk. Kā lai mēs pārmobilizējam, kā lai mēs sniedzam jaunu motivāciju dalību valstīm, lai viņas cīnītos pret šo fenomenu, ka cilvēki pēc izglītības, bez jebkādas kvalifikācijas, tā ir viena no galvenajām problēmām. Esmu daudz strādājusi ar daudz visām Eiropas Savienības struktūrām, un jo īpaši ar CEFOP, Mm, kas mēs mēģinājuši prognozēt nodarbinātības tendences, ir domāts par to, kā radīt jaunas darba vietas, sniegt jaunas prasmes. Es domāju, ka no vienas puses ir um, ļoti svarīgi, ka šādas prognozes var izdarīt, bet tas jau ir, tas jau būtu ļoti jā, tā <clears throat> iedomīgi iedomāties, ka mēs nodrošināsim apmācību ar savām prognozēm, jo uh, apmācībai nepieciešamais laiks ir kaut kas cits nekā darba laiks. Šajā apmācība aspektā ir lielāka steidzamība un ir nepieciešams krietni vairāk laika, lai nodrošinātu apmācību. Kā jūs uh, plānojat sniegt stimulu dalību valstīm, lai viņi ņemtu vērā uh, visas prognozes, uh, attiecībā uz nodarbinātiem un kā lai dalība valstis tiktu motivētas pielāgoties šīm paredzamajām tendencēm. Un kas attiecas uz apmācību, kā jūs uzskatāt, kā lai tad nodrošina to, ka apmācība sniedz prasmes, kā lai mēs apliecinam pieredzi un pieredzes gūšanu, un tā es runāju mūsu bijušā uh, priekšsādātāja priekšā, Andersona kunga priekšā. Jau trīs termiņus mēs esam strādājuši pie, to, pie tā, kā atzīt darba pieredzi. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo profesionālā mobilitāte, par ko jūs runājāt, to var sasniegt tikai tad, ja var nodrošināt darba pieredzes apstiprināšanu, atzīšanu. Tad mēs runājam tikai par akadēmisko apmācību. Tāpat arī ir jādomā par to, kādu ietekmi krīze ir atstājusi uz mūža izglītību. Jūs jau varat redzēt, ka uzņēmumi, MVU, gan arī lielie uzņēmumi bieži vien krīzes spiediena rezultātā ir spiest nu, pakļauties šim spiedienam un mūža izglītība paliek otrā plānā. Bet es neraujos arī. Kalais kungs. Paldies par jautājumiem. Es domāju, ka jūs tiešām trāpījāt desmitniekā, kad jūs runājāt par, um, cik es tad izšķīru četriem svarīgiem punktiem mūsu centienos sagatavot vairāk cilvēkus, kuri tiešām ir gatavi darba tirgumu. Pirmais, ko minējāt Kas notiek ar šo obligāto izglītību? Kas notiek agrīnajos, sākotnējos gados, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Protams, ir jau arī subsidaritātes princips, saskaņā ar kuru katra dalība valsts ir automa, autonoma un katram reģionam ir autonomija rīkoties, kā viņi vēlas izglītības jomā. Tomēr neaizmirsīsim, kā jau es vienmēr esmu teicis, kad e, cilvēki nonāk eh, izglītības sistēmā un aroda apmācībā, Es bieži vien viņus saucu par obligātās izglītības upuriem, ja viņiem gala beigās nav pamatprasma, ja cilvēks nemāk lasīt, rakstīt, ja viņiem ir vājas informācija tehnoloģiju zināšanas, ja viņi nemāk nevienu citu Eiropas valodu, tad viņi ir pavadījuši 11 gadus sākumskolā, pamatskolā, vidusskolā, un viņiem nav nekādu prasmi. Tā ir nopietna problēma. Manuprāt, tas tam vajadzētu būt mūsu izējas punktam tā vietā, lai mēs tagad koncentrētos uz to, kā aroda apmācība varētu uh, mazināt obligātās izglītības upurus. Šis ir jautājums, par ko mums nopietni jāpadomā, jo citādāk, ja mēs domājam, kā samazināt to bērnu skaitu, kuri agri pamet skolu, nu tā mēs neko neatrisināsim, jo gala beigās mums jebkurā gadījumā ir vidusskola absolventi, kuri īsti neko nemāk, kuriem kur aizdodas strādāt vienu, divus gadus, bet pēc tam atgriežas arodu apmācībā, jo viņiem nav nepieciešamo prasmju. Ja ir šī apmācību steidzamība, tad nevar gaidīt prognozes, un uz prognozēm jau nevar arī pilnībā paļauties. Nu, mēs esam centrs, un prognožu izdarīšana ir viena no mūsu galvenajām aktivitātēm, un mums arī ir daudz pētījumu, kas. Um, tiek, mēs ieguldam daudz resursus prognozēs, bet nu, rezultātā mums ir 4 miljoni jaunieši, kas meklē darbus, un mums ir pieejami tikai 2 miljoni pieejama darba vieta. Ko lai mēs darām? Mēs nevaram gaidīt 10 gadus, mēs nevaram gaidīt pat 10 dienas, jo cilvēki pamostas no rīta un viņiem nav kur iet, viņiem nav kur strādāt. Tā ir galvenā problēma. Un sasaistot to ar ko, polijas kolēģi teikto, tas tiešām ir frustrējoši bet tas arī ir patiesi izniec izaicinājums. Kā lai mēs risinam konkrētas problēmas, kā lai mēs virzamies uz priekšu, bet tādā veidā, kas būtu saprotams Eiropas pilsoņiem, kā lai mēs saprotam, kur ir patiesās nacionālās un reģionālās problēmas, jo kur ir problēmas, tur ir arī risinājumi risinājumi makro līmenī varbūt nebūs piemēroti mikro līmenī. Mēs kā aģentūra mēģinam tuvināties dalību valstīm. Viens piemērs, ko varu sniegt, ir pārskati, ko veicam pār mācekļu programmām. Mēs uh, koncentrējamies uz šīm mācekļu programmām, kā tās var uzlabot, kādi kādi standarti piesaistīs vairāk jauniešus mācekļu programmām. Protams, krīzes rezultātā ļoti daudzi no nodarbinātājiem ir zaudējuši drosmi vai vēlmi pat uzsākt kādu apmācību, un ja apmācības nav pietiekami uh, pievilcīgas, tad problēma ir pat lielāka. Ja nepastāv šie atzīšanas, pieredzes atzīšanas mehānismi, ko minējāt iepriekš, tā ir vēl viena papildu problēma. Interesanti ir, ka 2016. gadā mēs kopā ar komisiju atjaunināsim Eiropas kā, inventarizāciju par Eiropas izglītību, kurā tiks runāts arī par atzīšanas eh, sistēmu 32 valstīs. Manuprāt, tās ir ļoti labas ziņas. Bet vai tās attiecas uz visu sistēmu, cik daudzus jaunus cilvēkus tas uzrunās? Jūs šeit nākat no Francijas. Un Francija ir skaidrs piemērs tam, kā var notikt atzīšana par šajā terciārajā izglītībā. Tā jau nekāda zinātniskā fantastika, par ko mēs te runājam. Eiropas instrumentu piemērošana, nu tad griežoties pie man iepriekš teiktā, šī instrumentu piemērošana ir ļoti svarīgs aspekts, un šķiet, ka dažas dalību valstis to uh, Uh, uztver ļoti nopietni, bet cits dalībvalsts ir nedaudz negribīgāks ieviest reformas āroda apmācībām. To pašu varētu teikt arī par universitātēm. Augstākajā izglītības jomā un universitātēs šīs reformas ir bijušas ātrākas. Vairākums no šiem instrumentiem, ko vēlamies ieviest aroda apmācībā, tie ir veiksmīgi jau īstenoti augstākās izglītības līmenī. Tad, ja viens no izaicinājumiem mūsu aģentūrai ir nodrošināt to, kā eh, sasniegt eh, šo instrumentu īstenošanu arodapmācības līmenī. Tas ir milzīgs darbs, jo mēs runājam par pusmiljonu arodapmācības sniedzēju visā Eiropā. Tas ir eh, mūsu īstais izaicinājums nākamajos gados, ja mēs vēlamies nodrošinot to, ka bērni nepamet skolu agri un lai mēs stiprinātu mūža izglītību. Paldies, kā Lejas kungs. Tagad došu Marija de Pinto kungam vārdu. Kāds kolēģis, sniedz. Paldies, eh, godātie kolēģi, kolēģis, cienītie viesi. Es vēlējos eh, izteikties šobrīd. lai pateiktu, ka cilvēka darbs tiek pakārtots e, tikai ekonomikas izaugsmes faktoriem, kā kaut kādiem peļņas faktoriem. Un nemaz vairs nav runa par to, lai cilvēks varētu brīvi attīstīties, bet gan drīzāk uh, šīs vērtības ir zudušas Eiropā, un tas viss tagad tiek pakārtots ekonomiskajiem principiem. Un tas, ko jūs ar savām institūcijām, centriem un fondiem varat darīt, lai arī kā darba ņēmēji varētu sajusties kā cilvēki, teiksim, arī vienlīdzīgumu aspektā darba apstākļiem tieši. Īpaši dzimumu vienlīdzības aspektā. Manā valstī, piemēram, sievietes sistemātiski tika izslēgts no iespējas strādāt konkrētās darba vietās tieši savu dzimumu pēc, tāpēc, ka viņas bija sievietes vai tāpēc, ka viņas bija uh, grūtnieces. Lielākā bankā privātajā Portugālē gadu desmitiem nestrādāja sievietes. Vienkārši nepieņemot viņas darbā, jo kādā brīdī viņas varētu uh, iet prom maternitātes atvaļinājumā. Un tad sievietēm ir jāizdara izvēle. Bērns vai darbs. Bet būt par sievieti, pilnvērtīgi izmantot savas sociālās tiesības, būt par māti, bet vienlaicīgi saglabāt pieeju darba tirgumu. Tas vēl visur nav iespējams. Ne tikai Portugālē īsti, bet arī Eiropā kopumā. Mans jautājums ir tāds, ko jūs varat darīt, lai mainītos šī domāšana kā tāda, kultūras izmaiņa procesai, tīpaši šobrīd šajos apstākļos. Paldies, došu vārdu diviem pēdējiem runātājiem manā sarakstā, un tad būs iespēja visiem atbildēt. Lopes kungs. Pēc tam Jankungs un tad Sandersas kundze, cik es saprotu, trīs tā tad. Lopes kungs. Jā, paldies. Liels paldies par prezentācijām. Vēlos izteikt komentāru un pēc tam uzdot arī jautājumu. Kalehas kunga šis eh, komentārs par eh, apmācību un darba tirgu bija ļoti interesants manā valstī, Spānijā. Ir ļoti liels bezdarbs. Vienkārši briesmīgi šī situācija ir. Bet agrāk mums ir bijis ļoti liels Eh, universitāšu studentu skaits procentuāli augstāks nekā Vācijā pat, bet tieši tehnisko prasmi trūkums, tehniskās uh, uh, ievirzes apmācībā trūkums. Mums ir jāspēj kaut kā savietot šo izglītību, darba tirgo un tehnisko izglītību Un, principā situācija sanāk tāda, ka situācija darba tirgu nerosina apgūt tehniskos priekšmetus un koncentrēs uz ilgspējīgu izaugsmi un attīstību. Piekrastē ir lielāks procents e, to skolēnu, kas pamet e, skolu. Mēs cenšamies mainīt situāciju apmācībā un tas bija komentārs. Un e, mans jautājums par šo tēmu ir pētījumi par izmaiņām darba tirgū, kas notiek daudzās valstīs. Piemēram, publiskās debats Eiropā par struktūrālajām reformām. Un cik riskanti var šādas reformas būt eh, konkrētiem darba tirgiem, jo uh, kolektīvā līguma slēgšana ir mazinājusies, tā vairs nav tik spēcīgi, notikuši iekšējas izmaiņas, darba tirgi ir e, kļuvuši nestabilāki. Un e, tās ir debats, kas turpinās jau pēdējos trīs gadus. Nākamais jautātājs - Sitnānskas kundze. Ďakujem veľmi pekne, budem veľmi stručná. Mám dve otázky krátke. Chcela by som sa... Jā, paldies. Pavisam īsi divi jautājumi. Vēlos uzdot jautājumu mūsu mm, viesiem. Kāds konkrēts instruments jūs plānojat izmantot, lai formālā un neformālā izglītība tiktu atzīta? Runāju par objektīvu izvērtējumu un kvalitātes garantijām. Un otrais jautājums kā lai atrisina šo situāciju, jūsuprāt? Šobrīd ir grūti prognozēt, kādas uh, profesijas un kādas prasmes būs nepieciešams pēc 20 gadiem. Paskaroties uz 20 gadus atpakaļ, zinātniekiem un ekspertiem nebija nejausmas, kuri kuras profesijas, kuras prasmes būtu aktuāls šobrīd. Kā lai atrisin šādas e, jautājumus, kā lai uzzinām tās lietas, e, kas būs nepieciešams mūsu bērniem pēc 20 gadiem. Paldies! Jana Andersona kungs, viņš vairs nav deputāts, bet agrāk bija šīs e, komitejas priekšsarētājs Andersona kungs. Paldies! Man prieks būt atkal šeit. I, I I, es cerēju, ka uh, atpazīšu daudz seju, bet tā nav. Daudz jaunu deputātu šeit ir. Es uh, negribēju uzdot uh, jautājumus, kā to dara deputāti, bet gan izteikt dažus komentārus par šo diskusiju. Parlaments, protams, ir svarīgs. Jūs esat lēmumu pieņēmēji un likumdevēji. Un tieši šādā statusā jums ir nepieciešams zināšanas, lai pieņemtu pareizo lēmumu. Šeit jūs priekšā ir četras aģentūras ar lielu kompetenci, ko jūs varat izmantot pirms pieņemat savus lēmumus. Esmu ticies ar visiem viņiem, un tagad esmu saistīts ar vienu no aģentūru. Viņi visi strādā ar darba tirgu un nodarbinātības jautājumu. Eiropas eh, izaugsmes problēmas eh, ir saistīts ar nodarbinātību un problēmas nodarbinātībā ar augsto bezdarbu. viens no risinājumiem, varbūt ne vienīgais, bet viens no risinājumiem ir izglītība. Primārā, sekundārā un, protams, mūža izglītība. Savā valstī, Zviedrijā, labi redzu, kāda ir situācija, un tā ir līdzīga arī citās valstīs. Paskatieties jauniešiem, redzam lielu bezdarbu, bet salīdzinot jauniešus, kuriem ir izglītība, ar jauniešiem, kuriem nav izglītības, atšķirība ir milzīga. Ne visi izglītība ir laba, bet uh, lielākā daļa ir. Izglītībai jābūt ne tikai vairāk, bet arī labākai. Un problēma tiešām ir tiem jauniešiem, kuriem nav nekādas izglītības vai gandrīz nekādas izglītības. Un izglītība, protams, arī saistīta ar eh, darba drošību darba vietā. Tas saistīts ar apstākļiem darba tirgū. Eiropā nekad nevarēs konkurēt ar sliktām izglītības sistēmām vai sliktiem apstākļiem darba tirgū vai sliktām algām. Mums ir nepieciešams labākā izglītības sistēma pasaulē, augstām algām un labu veselību un darba apstākļiem darba tirgu un visiem, visām šīm lietām kopā, jo tikai cilvēki ar labu izglītību, viņiem būs arī pra, pieprasījums darba tirgu, prasības pret algu, pret darba apstākļiem, un šīs aģentūras viss ir savstarpēji saistīts un ir svarīgs. Ir labāk jāizmanto šīs aģentūras pirms tiek pieņemti lēmumi veidot kontaktus ar aģentūru, ne tikai uzklausīt vienreiz, divreiz gadā viņas, kad viņa ierodas šeit, bet arī apmeklēt šīs aģentūras. Tad var iegūt eh, jaunāko informāciju par to, ar ko viņi strādā, jo viņas ir eksperti savā jomā. Un arī es pats Esmu tagad viens no trim neatkarīgajiem ekspertiem, kuru jūs parlamentā esat nozīmējuši ETF valdē. Arī mani jums vajadzētu izmantot vairāk, tāpat kā abus manus kolēģus. Varat pierakstīt man telefonu numuru un ēpastu, un es varētu izmantot jūs. Nu, dažkārt mēs e, nezinām, kas notiek ar budžetu, kas, kas būs ar aģentūrām, un tad ir labi, ka ir šāds dialogs. Un tad, kad jūs mūs iecēlāt šos trīs ekspertus, tad tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams kontakts, jo ETF valdē, tur ir komisija, visas dalību valstis, bet arī trīs neatkarīgi eksperti, kurus jūs nozīmējāt. Iecēlāt šajā matā. Mums ir jāsaglabā šis kontakts, lai savstarpēji apspriestos. Un pēdējā lieta saistīta ar ETF, tātad migrācija. Mums bija migrācija Eiropas Savienības iekšienē, bet arī tāda, kuras izcelsme ir ārpus Eiropas Savienības. Un nākotnē tas noteikti pieaugs. Cilvēki, kuri domā, ka var aizslēgt robežu, viņi acīm redzot neko nezin par nākotni. Pasaule ir atvērta. Un tā nav tikai problēma. Jā, tur ir arī problēmas, kas ir saistīts ar šo jautājumu, bet tie ir izaicinājumi un iespējas, kas saistīts ar migrāciju. Bet tas saistīts ar to, ko man kolēģi sacīja, kā mēs varam uh, labāk validēt un izvērtēt kompetenci tiem cilvēkiem, kas ieceļo Eiropas Savienībā no ārpuses. Mums ir nepieciešama nākotnē vairāk cilvēku, lai labklājības sistēmas darbotos. Mēs varam izmantot cilvēkus, kas ierodas Eiropas Savienībā no ārpuses, sasaistīt viņus ar mūsu izglītības sistēmu, izmantot viņu zināšanas, uh, un e, radīt jaunu izglītības sistēmu, bet es aicinātu jūs izmantot e, šo iespēju dibināt kontakts. Es tiešām e, izbaudīju šo savu laiku šeit Eiropas parlamentā, tas bija labākie gadi manā mūžā, bet man prieks tagad būt arī par vienu no neatkarīgajiem ekspertiem un labprāt saglabāt kontaktu ar jums. Anderson, you... Tagad Došu vārdu trīs minūtes katram mūsu uzaicinātajam uh, viesim, un tad noslēgsim šo diskusiju. Un tagad jums ir iespēja papildināt jūsu kolēģu teikto. Uh, Menendes Valdes kungs pirmais. Paldies! Jā, te izskanēja vairāk interesanti jautājumi. Portugāls uh, parlamenta deputāts runāja par darba nozīmi Un tas ir mūsu darbības pašā centrā. Mēs esam veikuši lielu pētniecības darbu, balstoties Eiropas uzņēmumiem, arī citos jautājumos. Un uh, ir tādas situācijas iespējams uzņēmumā, kas ir uh, kas dod labumu visiem, tātad gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem, un tam nav nekādas sakara ar uh, izmaksām. Tur ir runa par darbinieku autonomiju, par darbinieku līdzdalību dažādos procesos, par uh, strādājošo iemaņu izmantošanas veicināšanu un dažādi citi līdzīgi pasākumi. Tie neprasa nekādas izmaksas, bet vienkārši tur ir runa par darba organizāciju, un mēs tātad mēģinam veicināt šādus piemērus, kā attīstīties šai jomā. Tāpat arī jautājums par to, cik svarīgi ir uzlabot, attīstīt jauniešu, sieviešu līdzdalību darba tirgu, kā jau tas arī tik minēts jautājumos Lopes kungs, atbildēšu jums spāņu valodā. Jūs uzdevāt vairākus jautājumus man. Informācija par darba tirgu, protams, ir ārkārtīgi svarīga, ir vairāk kā 65% saskars punkts starp šiem studentiem, kuri iegūs darba vietas pēc studijām un kuriem joprojām ir darba vieta vēl pēc gada. Tāpat jautājumi par uh, reformām izglītības jomā un par kolektīvo līgumslēgšanu, protams, tas ir liels izaicinājums uh, daudziem šodien. Un liels izaicinājums arī ir radīt darba vietas un nodrošināt tādas apstākļas, lai darba vietas varētu radīt. Tā tad mums ir jāapzinās, ka arī darba vietu kā tāda kvalitāte ir ļoti būtiska. Un tā, lai tie apstākļi, kādos strādājam šodien, lai tie būtu ilgspējīgi, arī iespējami nākotnē, lai cilvēki priekšlaicīgi netiktu izgrūsti ārā no darba tirgus. Mums ir jāpatur galvā mērķi attiecībā uz nodarbinātības eh, koeficientu un eh, jāņem vērā vispārējie izaicinājumi. Un eh, tālāk par globālo kompetenci, par algām un darba apstākļiem un tā tālāk šis jautājums uh, Arī tur mēs veidam, veicam pētījumus, mums ir Eiropas darba apstākļu pētījums 23 valstīs, plānojam iekļaut dažas valsts, kur sadarbojas ar ILO, Ķīna, piemēram, mums ir kontakti ar ASV, plānojam iekļaut vēl dažas citas, jo ir svarīgi, lai Eiropa redzētu, uz kādiem pamatiem mēs varam sacensties, būt konkurētspējīgi, un darba apstākļi noteikti ir viens no šiem priekšnosacījumiem. Paldies! Un tagad Kalēhas kungam vārds. Paldies par jautājumiem. Trijās minūtēs. Uh, nu, nevaru sniegt nekādus tiešus risinājumus, bet uh, piebilst gribētu savu kolēģi nu pat teiktajam. Viens no lielākajiem panākumiem no komisijas puses pēdējo desmit gadu laikā tas ir uh, norādīt, ka Pastāv paritāte starp uh, arodu apmācību un um, terciārā līmeņa izglītību. Spānija, Itālija un citas uh, valstis, protams, vecāki, neatkarīgi no darba tirgus, vienkārši grib, lai bērni studē, lai viņi dodas uz universitāti. Varbūt kādu dienu šis cilvēks, bērns kļūst par uh, ārstu, par antropologu, par vienalga kaut ko citu, viņam ir izglītība, bet varbūt nākamā dienā viņam nebūs darba. Ir nepieciešams, lai darba tirgus un izglītības sistēmas sasaistās vairāk, un varbūt, ka tur mums ir jāpiestrādā, lai darba tirgus būtu tāds ieraugāmāks un labāk saskatāms pēc iespējas ātrāk, nu ne jau un nu, varbūt pamatizglītības laikā, kaut gan arī daži ir norādījuši, ka arī jau no pašiem sākumiem izglītību vajadzētu uzskatīt par virzību uz darba tirgu. Bet kas faktiski ir vajadzīgs un ko arī rāda fakti un pierādījumi, ka nepieciešami cilvēki, kas var piedalīties eh, šajā uzsākt šo mācīšanos mūža garumā, 16 gadu vecumā, neatkarīgi no tā darba, kādu viņi nākotnē veiks. Tā tad vai nu šis cilvēks būs uh, eh, eh, autobusu vai vilcienu vadītājs vai skolotājs, ir nepieciešams pamata iemaņas, piemēram, ir nepieciešams mācīt apieties ar dažādām tehnoloģijām. Tā tehnoloģija ir mūsdienu saziņas valoda un būs arī nākotnē, un tas šādas iemaņas ļaus mūsu darba spēkam kļūt konkurētspējīgākam. Protams, prognozes parāda, ka turpmākajos eh, desmit gados nav nepieciešams kvalifikācijas ar universitātes grādu. Nu, kā pārliecināt uh, vecākus, ka bērniem pēc 10-15 gadiem nebūs nepieciešams šis uh, augstāk izglītības uh, grāds, bet uh, reāls iemaņas. Tas ir frustrējoši, jo šādas lietas it kā publiski mēs nevaram teikt, bet ja mums izdosies panākt šo pārvirzi. Daži no jums runāja par uh, neformālās mācības validēšanu. Tā ir 2012. gada rekomendācija. Mēs zinām, ko ir jādara, mēs zinām, ka ir jāstiprina, jāstiprina tie sektori, kur iemaņas ir nepieciešams eh, vest kopā darba devēju pārstāvis un izmantot tās iemaņas, kuras jau ir tirgu un kurām šobrīd nav nekāda vērtība nodarbinātībā. Tad pārvērtīsim, transformēsim to un padarīsim, izmantojam darba tirgu. Bet man šķiet, ka esmu izsmējis jau savus trīs minūtes. Paldies! Paldies, Edlačeks kundzei vārds! Paldies! Es gribētu piebilst, papildināt, jo, jā, daudzas lietas jau te tika iepriekš pateikts. Gribētu atgriezties pie projekta, ko mēs veicam arī Eiropas parlamenta uzdevumā par gados vecākiem strādājošiem, par darba veselību un drošību, bet tur vairāk ir runa par tieši cilvēku iespējām būt nodarbinātiem, izmantotiem darbā jo doma ir paturēt cilvēkus ilgstošāk nodarbinātībā ar labāku veselību. Un tāpat laikā, protams, jārūpējas arī par jauniem cilvēkiem. Arī jauniem cilvēkiem ir jāmācās par eh, riskiem darbā, jāapgūst pašiem savas veselības un drošības eh, aprūpēšanas iespējas. Viens no mūsu tādiem veicināšanas instrumentiem ir arī instrumentu kopums skolotājiem, lai bērni varētu iemācīties par riskiem, par veselību, par drošību darbā un tādējādi veicināt pašiem savu drošību. Par uh, mācībām mūža garumā. Mūsu uzsāktajā projektā esam sākuši sadarboties ar ārēju uh, līgumslēdzēju un, protams, šai apmācībai mūža garumā ir milzīgi liela nozīme. Mēs vācam arī labas prakses piemērus no visām dalību valstīm un redzam, ka uh, Ir uzņēmumi, kas ir ekonomiski veiksmīgi, bieži vien lielākajās valstīs, ka tie nepārstāja izglītot savus darbiniekus pēc 45 gadu vecuma. Viņi turpina to līdz pensionēšanās vecumam. Un viens piemērs, piemēram, automobiļu ražošanas industrijā Vācijā, tur ir iespējams redzēt, ka biroja darbinieki strādā līdz pat 70 gadu vecumam. Un Viņi joprojām saņem regulāru apmācību, kas, protams, atbalsta viņu iespējas būt nodarbinātiem. Ošam, manuprāt, vēršot uzmanību uz veselību un drošību, mums tāpat laikā ir jāraugās, jāmeklē arī kādi jauni riski parādās, piemēram, psihosociālie riski. Tas ir viens no galvenajiem aspektiem, bet arī eh, dažādas Muskulāras eh, dabas eh, slimības arī tās eh, ir ļoti tādā, nu, prioritārā vietā parādījušās darba drošības jomā, un tātad arī par šādām lietām mums ir jārūpējās un jāskatās, kā mēs varētu novērst šādu veidu saslimšanas. Par mikro un mazajiem uzņēmumiem Mēs skatāmies sektoru un dalību valstu līmenī, kādā veidā mikro un mazie uzņēmumi varētu saņemt atbalstu savā ikdienas darbībā, arī darba drošības un veselības jomā. Ir nepieciešams viņiem sniegt vairāk informācijas un arī jāskatās, kā darbu tālāk turpināt 2015. gadā un, protams, arī 2016. Paldies! Nākošā runātāja vārds Serbon kundzei. Paldies! Es gribētu pateikties tiem komitejas pārstāvjiem, eh, kas iepriekšējā sasaukuma laikā ļoti daudz jau deva ieguldījumu. ETF darbojas daudzās partnervalstīs, un es eh, tik tiešām ceru, ka mēs varēsim turpināt uh, savu sadarbību, jo tad, kad mēs runājam, piemēram, par uh, demokrātijas veidošanu mēs gribam, lai visiem būtu pa parlamenti, bet mums par lielu pārsteigumu, un tas arī ir parādies arāb valstīs, ka nevienā valstī nav tāda komiteja, kas būtu nodarbināta ar nodarbinātības jautājumiem. Tā kā būtu ārkārtīgi labi balstoties uz jūsu darbu dažādās starp parlamentārajās delegācijās, paturiet prātā, ka Ir nepieciešams sniegt palīdzību šajās valstīs un uh, reģionos, un arī tā mēs varam dot uh, tādu palīdzību un mēģināt šo izglītību un iemaņas iekļaut uh, kā tādus prioritārs jautājumus, un tādā veidā palīdzēt šo valstu attīstībai. Paldies! Paldies par to laiku, veltījāt kopā ar mums. Man liekas, ka mēs guvām ļoti labu ieskatu jūsu darbā. Droši vien, ka neesmu vienīgā, kas tā domā šajā telpā. Tāds, ka tās ir mans viedoklis pēc šīm diskusijām. Mēs noteikti uzturēsim sakarus ar jums, kā jau līdz šim to esam darījuši. Un tagad, kad mums ir jauni deputāti pievienojušies, kas tagad ir iepazinušies ar jums, varbūt šī sadarbība būs vēl intensīvāka, kontakti varbūt būs intensīvāki un, protams, Mēs cenšamies apmeklēt visas aģentūras, kādas mums ir, tā ka, nu, agrāk vai vēlāk mēs noteikti dosimies ciemos arī pie jums. Tā ka vēlreiz liels paldies par jūsu devumu un paldies, ka šodien bijāt pie mums. Nākošais mūsu darbkārtības jautājums eh, - 16. mūsu darbkārtībā Krievijas embargo. Jā, nekļūdos, saka priekšsādātāji. 24. septembrī koordinātori šajā komitejā nolēma, ka jautājums par eh, Krievijas embargo radīto ietekmu uz ekonomisko situāciju nodarbinātai ir Eiropas Savienībā, ka šajā jautājumā vajadzētu veikt viedokļu apmaiņu ar komisiju. Un tieši tas notiks tagad, šo pēcpusdienu, un Es tagad došu vārdu komisijai, Detlafam Ekartam. Tā tad jums vārds. Paldies! Labdien! Diemžēl tagad mēs runāsim par mazāk patīkamām lietām nekā prasmju attīstīšana nākotnes paaudzēm. Tagad tēma ir Krievijas importa aizliegums Eiropas Savienības lauksaimniecības produktiem. Un te ir jautājums, kādā mērā un vai vispār Eiropas globalizācijas fonds varētu tikt izmantots, lai samazinātu šo slogu, jo īpaši uz lauksaimniecību un lauksaimniecības pārtikas produktu sektoru. Atgādināšu, ka Krievija ieviesa šo embargo un tam ir vislielākā ietekme uz Eiropas zem, lauksaimniekiem aptuveni 10% no Eiropas Savienības lauksaimniecības produktiem tiek eksportēti uz uh, Krieviju un 2,5% no šiem uh, šī eksporta ir ietekmēta. Var atrast, protams, arī alternatīvas eksporta gala mērķus un ir arī atrasti. Piemēram, cūgaļa tiek eksportēta uz Dienvidu Koreju un Filipīnām, bet citās nozarēs šīs sekas vēl joprojām tiek būtiski izjustas. Tāds, piemēram, ir pārtikas un augļu gadījumos, augļu un dārzeņu gadījumos uh, augļu un dārziņu nozīmē, kur, kur liela, liela, ļoti liela daļa tiek eksportēta uz Krieviju. Eiropas globalizācijas fonds tika izveidots 2006. gadā, lai mazinātu negatīvās globalizācijas sekas uz nodarbinātību. Fonda darbības jau vēlāk tika paplašināta, lai arī mazinātu ekonomiskās sa krīzes sekas, un tāds viss ir attīstījies. Tas viss atspoguļojas arī regulā, gan otrajā pantā A un B punktos, tas ir uh, globalizācijas fonda regulā, tiek noteikti krīzes kritēriji un uh, globalizācijas kritēriji. Gribētu gan norādīt, ka EGF nav instruments, kas kompensē ieņēmumu zaudējumus. Tas nav uh, fonda mērķis, bet uh, tātad Uh, galvenais mērķis ir palīdzēt uh, tādām jomām un nozarēm, kur uh, būtisks darbinieku skaits zaudē darbu, palīdzēt šiem cilvēkiem. Mērķis nav mazināt ieņēmumu samazinājumu. Ja izskatām šos krīzes kritērijus un globalizācijas kritērijus, tad ir skaidrs, ka šajā gadījumā nav piemērojami krīzes kritēriji, jo ekonomikas, ekonomikas un finanšu krīze turpinās. Uh, jau kopš 2007. un 2008. gada uz to attiecas EKF, bet nu, šajā gadījumā, Krievijas importu gadījumā, mēs par to nevaram runāt. Ja palūkojamies dziļāk, tad jāskatās, vai uh, otrā panta A punktā normas varētu būt piemērojamas. Ja runāts par globalizācijas kritērijiem, tajos runāts par izmaiņām tirzniecības tendencēs un tirgus daļu zaudēšanu. Kad ar, kopā ar savu juridisko dienestu mēs dziļāk ieskatījāmies šajā jautājumā, bija skaidrs, ka mm, mērķi un juridiskais formulējums runā par globalizāciju. Un tad šis kritērijs par tirgus daļas zaudēšanu ir tāds indikators, kas demonstrē globalizācijas sekas un Krievijas aizliegums nav globalizācijas sekas no juridiskā viedokļa un pat arī no ekonomiskā viedokļa. Tas ir gluži pretēji. Tas ir vienpus, vienpusējs lēmums. Jā, protams, to arī izraisīja cits vienpusējs lēmums. Tas ir lēmums aizliegt importu no Eiropas Savienības, un tieši tādēļ globalizācijas kritērijs netiek izpildīts. Un secinājums ir šāds, ka EGF kā instruments nevar tikt izmantots, lai uh, mazinātu šī aizlieguma ietekmi, jo īpaši uz lauksaimniecības uh, produktu un pārtikas preču nozari. Un tas, protams, var radīt zaudējumus reģioniem. Uh, daudz darbinieki var zaudēt darbu, runā tikai par um, ieņēmumu zaudējumu vai tirgus daļas zaudēšanu. Šie ir tādi apsvērumi, bet nu, tas viss novada pie secinājuma, ka mēs nevaram izmantot EGF kā instrumentu. Jūs un arī komisāri ir pieņēmuši vairākus pasākumus, jo īpaši lauksaimniecības politikas jomā. Jo bet pastāv arī instrumenti, kā piemēram Eiropas sociālais fonds, ko var izmantot saskaņā ar intervences kritērijiem, kuri jāizpild saskaņā ar šiem atbilstošiem fondiem. Tādi ir secinājumi pēc mūsu veiktās analīzes, kas izrietēja nu, pēc lūgumiem, lūgumu, ko izteica parlaments. Paldies! Liels paldies! Sākšu ar Blinkvičūtas kundzi. Paldies! Paldies komisijas pārstāvim par sniegto izskaidrojumu. Vēlējos vērst jūsu uzmanību vēlreiz uz to, ka Baltijas valstis Krievijas embargo skāra vissmagāk, tātad Lietuvu, Latviju un Igauniju vēsturiskās tradīcijas dēļ mūsu lauksaimniecība un arī lauksaimniecības produkti, gaļas nozare ir ļoti cieši sasaistīts ar Krieviju, kas ir mūsu tiešais kaimiņš. Mums ir zināmas vēsturiskas saiknes. Tieši tādēļ mūsu ražotāji un lauksaimniecības nozare cieta būtiskus zaudējumus. Ir zaudētas darba vietas, un tas vēl joprojām turpinās. Uh, Uh, tiek zaudēts darba vietas lauku reģionos. Un, lai radītu alternatīvu, alternatīvas darba vietas, jāieguldās darba, tas nav daudz pūļu, tas nav vienkāršs uzdevums. Un tā jau aizsākas visa ķēdīte. Cilvēki zaudē darbu, viņi nonāk sociālā izolācijā un vai sliktākajā scenārija gadījumā viņi izvēlas doties prom no Lietuvas vai pat no Eiropas Savienības. Un Eiropas Savienībā, kurā sabiedrība noveco, tas ir ļoti būtisks zaudējums. Es vēlējos uzsvērt, ka šī ir tiešām milzīga problēma. Esmu mēģinājusi runāt ar komisiju par iespēju izmantot EGF un par to, ka būtu iespējams palīdzēt mūsu lauksēmniekiem. Jā, es saņēmu ļoti īsas un formālas atbildes. Radās iespējas, ka mēs nesaprotam, ar kādām problēmām saskaras cilvēki. Jā, es saprotu, kādas normas ir mm, iekļautas EGF regulējums. Atceros, ka arī iepriekšējā mandāta laikā mēs runājām par to, vai fondu varētu izmantot krīzes situācijā. Es saprotu jūsu sniegto paskaidrojumu, ka šo fondu mēs nevaram tagad izmantot, bet tas nenozīmē, ka nav citu risinājumu. Iedomā par citiem fondiem, par citiem resursiem, ko šajā situācijā varētu izmantot. Mums vajadzētu domāt par, šo, par, šiem, par šiem alternatīvām. Un Krievijas ies pasludinātais embargo, tas nav globalizācijas fenomens. Tas ir politisks pasākums. Mm, mm, šis embargo ir politiskās krīzes rezultāts. Ar tādu situāciju mēs tagad saskaramies un neaizmirsīsim, ka mums ir šis kaimiņš, kura uzmani, uzda, uzvadība ir neparedzama. Un tieši tādēļ es vēlējos aicināt komisiju uh, aplūkot šo jautājumu ne tikai formāli, jā, es saprotu, ka EGF nevar izmantot, bet mums ir jāmeklē citi avoti, lai sniegtu atbalstu lauksaimniekiem. Iedomā par instrumentiem, kas būtu pieejami nekavējoties, jo cilvēki tiešām cieši. Es aicinu jūs izrādīt sapratni, jo mēs saskaramies ar traģi traģiskām situācijām, un mums jānodrošina risinājumi. Paldies! Paldies, Kukan kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Vēlējos tikai piebilst, ka sankcijas pret Krieviju bija viena no politiskajām iespējām pēc Krimas okupācijas un pēc tam, kā, krie, kādu attieksmi Krievi izrādīja pret situāciju Ukrainā. Mēs nevarējām saņemt saprātīgu atbildi no Krievijas, mēs turpinājām piedzīvot, ka Krievija turpina izvērst pasākums pret Eiropas Savienības lauksaimniecības produktiem. Sankcijas, protams, nav vislabākais risinājums modernajā politikā, bet Eiropas Savienība kā politiskais bloks, kam ir tikai maigās ārpolitikas pilnvaras, tā tiešām ir ļoti ierobežots iespēja klāsts, kā rīkoties līdzīgās situācijām. Tomēr ekonomiskajām interesēm nevajadzētu prevalēt pār drošības interesēm un politiskiem principiem un vērtībām. Varbūt man eh, gribētu uzdot divus, trīs jautājumus komisijiem. Vai komisija var ko pastāstīt pēc uh, eh, lietām pret Krieviju, pasaules tirzniecības organizācijām, un vai arī Krievija plāno izvērtējumu par to, kādas, kāda ir ietekme uz Eiropas savi, vai komisija gatavo kādu izvērtējumu par ietekmu uz Eiropas Savienības ekonomiku, un kuras nozares komisijas prāt ilgtermiņā ir visapdraudētākās, ja pašreiz ieviestās sankcijas turpināsies. Paldies! Paldies, Gutieres Petro kungs, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Tad mēs runājam par to, kuram tad vajadzētu maksāt. Eiropas Savienības lauksaimniekus apdraud ekonomisko sankciju sekas. Bet tas ir absolūti nevajadzīgas eh, sekas, jo Eiropas Savienības lauksaimniekiem jau nevajadzētu ciest un maksāt par uh, cilvēktiesību pārkāpumiem. Bet, nu, es piekrītu komisijas pārstāvim, ka EGF nav īstais instruments, uh, iepriekšējā likumdošanas periodā mums bija diskusijas, un komitējai bija ļoti rezervēta attieksme pret tādu fondu, kurš būtu tik ļoti ierobežots, un kas ir, būtu fonds, kas cīnītos tikai pret globalizāciju. Mēs runājam par to, kas varētu būt fonds, kas varētu cīnīties pret ekonomiskās krīzes sekām, kas būtu atvērts arī lauksaimniecības nozarē un gaļas nozarei. Uh, bet nu, šī jau ir tāda diskusija pēc būtības. Mums ir jāsaprot, ka lauksaimniekiem ir jāsaņem kompensācijas krietni lielākas nekā viņi saņem pašlaik, jo ļoti daudzi mazie lauksaimnieki, mazie uzņēmumi ir apdraudēti, viņu ekonomiskā dzīvotspēja tiek apdraudēta. Eiropas Savienība ar uh, savu budžetu, tāpat arī EGF. Ir, budžets ir nepietiekams, lai uh, no, nodrošinātu atbilstošu uh, mīkstinošo efektu krīzes un sankciju sekām. Mums gluži vienkārši nav pietiekami daudz līdzekļu, lai risinātu visus izaicinājumus, ar ko saskars Eiropas Savienība. Un es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs atbloķētu iespējamā palīdzības iespējas, iespējas ātrāk, jo mēs runājam par ekonomisko dzīvotspēju. Mums ir jāizveido vēl kāds finanšu instruments, tas, bet tas, lai nebūtu tikai tā tāds, un lai tiešām nozares un uh, darbinieki nebūtu tie, kas maksātu par sankciju sakām. Paldies, un tagad vārds Ribvēra kundzei. Jā, es vēlējos jūs informēt, ka es esmu arī lauksanēcības komitejā, un arī tur šis temats ir aktuāls. Vispirms vēlējos norādīt jums runājot par Krievijas embargo, runāt par tiešo ietekmi uz Baltijas valstīm pirmkārt jau, bet arī par netiešo ietekmi, un tā skar visu Eiropu. Portugālu, piemēram tai nav tiešu seku, bet mēs sākam just šīs netiešās sekas un ietekmi, piemēram, attiecībā uz piena ražotājiem. Manā reģionā samazinājās cena uz litru piena par diviem centiem. Tā ir iepirkuma cena. Komisārs Čološs šogad ir īstenojis vairākus pasākums, lai mazinātu šo kaitējumu, kas tika nodarēts, bet tā vietā tas pieaugs. Nu jau varētu teikt, gads ir gan arī pagājis, mēs redzam, ka embargo joprojām ir spēkā, mēs tādā nepārojumā lokā esam ierauti. Embargo pēc embargo tas viss tik turpinās. Nodarbinātības nu, komiteja vairāk kārt jau ir aicinājusi komisiju apspriest šo problēmu. Vismaz es esmu vienmēr iestājusies par to, lai mēs pirmkārt tiktu skaidrībā par to ietekmi, kas eh, tiek atstāta uz eh, nodarbinātību. tas, e, kāpēc tiek izbeigtas darba attiecības Eiropas Savienībā, ir jānoskaidro. Un lai mēs kopīgi ar komisiju varētu strādāt pie jaunu darba vietu izveidas. Diemžēl e, no komisijas puses nekāda pretim nākšana īpaši nebija. Jā, ir bijuši divi pētījumi par ietekmi, bet to, kādā veidā uh, tas viss ietekmē nodarbinātību, nu, tam īsti neviens nav pievērsies. Par lauksaimniecību. Protams, ka tur mums ir nepieciešams pievērst īpašu uzmanību. Mēs taču nevaram vienkārši radīt eh, rūpniecībā šīs darbvietas kā primārajā sektorā. Nē, tam visam ir jābalstās uz lauksaimniecību. Uh, Un es ceru, ka arī analizējot un meklējot jaunus ienākumu avots attiecībā ar Krievijas embargo, ņemot vērā to, ka ir šis globalizācijas fonds un šos līdzekļus šeit nevar izmantot, tad tomēr es ceru, ka komisija, tad, kad tā uh, gatavos budžetu 15. gadam, apzināsies, ka lauksaimniecības nozara ir jāaizsargā vai arī jārēķinās ar ievērojumu pieaugumu bezdarba līmenī. Nu, šobrīd situācija tāda, ka šīs rezerves tiek izmantotas citos nolūkos. Mēs tomēr vēlētos konsekvenci. Jā, komisija saka, ka ir problēma ar Krievijas embargo. Tad šīm problēmām, lauksainiecības problēmām, kas rodas no šo, uh, eh, embargo piemērošanu, tad tam ir jāparedz arī budžeta līdzekļi. Paldies. Mr. Guga. Paldies, un tagad vārds. Kūgas kungam. Es nāku no Lietuvas, un mēs eksportējam 20% no eksports Krieviju, un mēs izjūtam smagas sekas, arī transporta nozare izjūt smagas sekas, un tas varbūt pat ir lielākas uh, Tas varbūt ir skars pat smagāk nekā lauksaimniecības sektors. Man ir jautājums komisijai, kādēļ mēs nepārsaucam šo Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu par Eiropas globalizācijas un embargo fondu. Pievienojot vienu vārdu, mēs to visu esam atrisinājuši, un tad visi var pieteikties. Viss jau ir ļoti vienkārši, kādēļ mēs to sarežģījām, sarežģījām lietu. Un paldies manai kolēģē no Čehijas, kura izteica šo priekšlikumu. Mums ir ļoti nopietns priekšlikums jums ielieciet šeit vienu vārdu, vienu apzīmētāju un viss tikai iegūs. Paldies! Paldies! Kaut nav nu viss būtu tik ļoti vienkārši. Ekerta kungs. Varbūt vajadzēs arī šeit iekļaut vēl papildu līdzekļus un tikai papildu apzīmējumu. Vārds jums, vai varēsiet atbildēt visiem šiem jautājumiem? Baidos, ka nevarēšu atbildēt uz visiem jautājumiem, bet ir viena lieta, kas pavisam skaidra, ka es informēšu savu institūciju par visām šīm eh, idejām un bažām, lai tad papildus jau visam tam, par ko mēs runājam un par ko domājam, lai tad liktu vēl lielāku uzsvaru uz atsevišķiem jautājumiem tad jūsu viedoklis un bija ļoti liederīgs, un tas arī tika pilnībā saprasts. Nu, ja mēs te papildinātu EGF nosaukumu, tas jau neko nemainītu. Tas ir juridisks instruments, pastāv regula, ko vajadzētu grozīt, un grozīt diezgan būtiski. Un jūs arī zināt, ka budžets nav paredzēts parastajā Eiropas Savienības budžetā, bet gan rezervēm. Tas ir īpašs fonds un gluži vienkārši vārda pievienošana nebūs tāds maģiskais risinājums. Un jautājums par PTO un globālām sakām. Man baidos, ka nav vēl informācijas, bet, bet to es noteikti šo. Uh, lūgumu nodošu savai institūcijai. Es zinu, ka kolēģi no lauksaimniecības ģenerāla direktorāta ļoti cieši sadarbojas ar lauksaimniecības nozari Eiropas Savienībā un dalību valstīs. Un jūs minējāt, ka arī jūs strādājat lauksaimniecības komitejā. Ja atļausiet un ja esat ieinteresēts, tad mans kolēģis no lauksaimniecības ģenerāla direktorāta varētu pavisam īsi pastāstīt par iekšējiem procesiem, par to, ko viņi tagad dara, jo viņi tiešām sadarbojas ar lauksaimniecības kopienu. Ja varu, tad eh, došu vārdu savam kolēģim. Jā, paldies, pāris vārdi. Es domāju, ka lauksamniecības komitejas locekļi jau ir labāk informēti un ļoti labi apzinās par to, uh, kas pašlaik tiek darīts lauksaimniecības ģenerāldirektorātā saistībā ar Krievijas embargo un tā ietekme uzrašotajiem Eiropas Savienībām. Es netaka, nestāstīšu detalizēti par visā, visu, visām regulām un visiem pasākumiem, bet pats galvenais, ko mēs mēģinām panākt, ir nodro, atjaunot tirgus līdzsvaru, uh, un dažos aspektos jau novēram zināmas pozitīvas tendences. Otrakārt, tiek veikti daudz pasākumu sadarbībā ar Tirzniecības ģenerāla direktorātu, meklējam jaunus noieta tirgus un mēģinam atvieglināt sanitārās un fitosanitārās barjeras. Šis darbs arī ir ļoti pozitīvi un esam panākuši jau konkrētus rezultātus. Un es pārliecinātu, ka pārējie kolēģi jums eh, varēs sniegt sīkāk, sīkāk informāciju par to, ja vēlaties saņemt. Bet vēl kāda lieta, ko gribēju mm, piebilst par iepriekšējo kolēģiju, eh, komisārs Čalošs sāk, aizsāk šo uzdevumu, eh, domājot par a, kompensācijām par zaudētajiem ieņēmumiem a, šiem iesaistiem uzņēmumiem, bet mēs izanalizējām, ko tas nozīmētu. Uh, bet tā ir ļoti plaša un sarežģīta analīze un arī sarežģīta diskusija, jo ir iet sekas izjūt daudzas dalību valsts un daudzas nozares un resursi tajā pašā laikā ir ierobežoti. Komisija savā vēstulē norādīja, ka, tas tik, ka līdzekļi tiks iegūt no krīzes rezerves, un mēs zinām, ka krīzes uh, rezerve tiek finansēta no vispārējiem tiešiem maksājumiem. Tas ir ļoti sarežģīts lēmums un sarežģīta politiskā diskusija, bet par to tiks runāts arī ar dalībvalstīm padomas līmenī un arī ar dalībvalstīm parlamentā un lauksamniecības komitejā. Paldies! Es gan nedomāju, ka šī komiteja būs apmierināta tikai ar šodienas diskusiju. Pie šīs tēmas noteikti atgriezīsimies. Uh, Es droši, ka arī citas komitejas pie šī jautājuma atgriezties. Tas būs mūsu darba kārtībā, un mēs ar nepacietību gaidām diskusijas nākotnē. Mēs ceram nonākt pie faktiem, ko varam izmantot, un, protams, ja ir kādas iespējas, ko mainīt, ir iespējas, ko mainīt sistēmā, mēs jau zinām, ka papildu līdzekļu nav, bet iespējams, ka var atrast risinājumus, uh, kuri vismaz ļautu piedāvāt kaut ko uh, tiem, kuri atrodas kritiskā situācijā. Pie šīs tēmas mēs atgriezīsimies, un, bet ziniet, ka tā ir uh, mūsu darba kārtības augšgalā. Tas ir tā arī citās komitejās, tirzniecības komitejā, uh, no, lauksaimniecības komitejā, un arī nodarbinātības lietu komitejām. Paldies par sadarbību. Eh, tas nozīmē, ja pareizi sapratu, ka varam pievērsties pēdējiem punktam darba kārtībā, un tas ir pētījums, ko mēs eh, lūdzām sagatavot. Mēs vēlējāmies liktu veikts pētījums pār algu atšķirībām Eiropas Savienībā, un pētījuma autori pabeigtā pētījuma autori ir Kristians Trēkers, Entrīga Lopes Bārcā, Rauls Ramos, Vičente Rojēla un Džordžio Sarina kungi. Un tagad došu vārdu Raula Ramos kungam, un viņš mūs iepazīstinās ar šo pētījumu, ar šī pētījuma saīsnāto versiju. Vārds jums! Paldies! Labdien! Man prieks būt šeit un padalīties ar rezultātiem mūsu pētījumam, dzirdēt jūsu atsauksmes. Zinu, ka šī ir jums eh, smaga un gara diena bijusi, tāpēc sniegšu tādu uh, kopskatu tikai kopsavilkumu par šo pētījumu. Mēs zinām, ka ir eh, Eiropā atšķirīgi algu līmeņi un nesam gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem, tad sākšu ar pavisam īsu motivācijas aprakstu analīzēji. Kā jūs zinat, ienākumu nevienlīdzība eh, ir radījusi bažas jau no 80. gadiem un dažās valstīs eh, tā ir ievērojami pieaugusi fiskālām konsultācijas eh, programmām eh, situācija ir pasliktinājusies, vismaz uztvera par to, kā eh, Eiropas Savienībā šī nevienlīdzība turpinās. Līdz ar to ja bija jāatbild jautājumu, kas ir noticis ar lielo recesiju un kā tas ir ietekmējis nevienlīdzību tieši algas izteiksmē. Paskatoties uz oficiālajiem datiem, Eurostat regulāri publicē datus par vienu no koeficientiem, ko ekonomisti izmanto, tas ir Gini koeficients. Zero, jeb nulle, respektīvi, ir parāda to, ka tur ir izlīdzinājums un viens vesels punkts ir maksimāla nevienlīdzība. Jūs redzat izmaiņas 2007. un 2011. gadā Eh, šis izmaiņas Eiropas Savienības dalību valstīs. Jūs redzat, ka praktiski visās nevienlīdzība ir pieaugusi. Protams, ka ir arī eh, jāveic izvērtējums. Pētījumā mēs apkopojām datus no oficiālajām algām, kas tiek maksāts dažādās Eiropas Savienības dalību valstīs konstatējām, kādas ir tendences nevienlīdzībā un centāmies skaidrot, kādu faktoru to ir ietekmējuši. Un tad mūsu rezultāti. Pēdējos gados eh, šī augu nevienlīdzība nav ievērojami pieaugusi, kaut arī jāatzīst, ka analīze beidzas 2011. gadā, līdz ar to mēs īsti nezinām, kas ir noticis eh, pēdējos gados. Mums ir arī ekonometrijas modelis, kur ar empiriskiem pierādījumiem mēs cenšamies pierādīt eh, izmaiņas algu līmenī. Mēs esam konstatējuši, ka dažādi ekonomiskie spēki un darba tirgus institūcijas ir ievērojami ietekmējuši situāciju, ne tikai krīzi kā tāda. Un jāsaka arī, ka tas viss nav eh, izskaidrojams tikai ar izmaiņām algu nevienlīdzībā, bet arī Eh, tas, ka ir samazinājusies eh, darba tirgus daļa. Šeit mēs varam redzēt gada ienākumu, gada bruto ienākumus. Mēs redzam, kāda ir šī atšķirības ar dalību valstīm, un šī atšķirība vairāk vai mazāk ir konsekventa. Paskatoties, kādas ir tendences. Uh, paskatot šos pētījumus, mēs, uh, pētījumu datus, mēs varam uh, redzēt uh, nākamajā slaidā, kur šī nevienlīdzība ir pieaugusi visvairāk, tas ir divas trešdaļas no dalību valstīm. Šīs variācijas nav būtiskas. Tas nozīmē, ka variācijas algu apmērā var viegli izskaidrīt uh, izskaidrot ar bezdarba pieaugumu un drīzāk ar zemi apmaksāt darba vietu pieaugumu. Tātad slaida kreisajā pusē, jūs redzat skaitļus salīdzinot vidēju algu ar algu, ko saņem zemākai līmenī Tātad ir e, mazāk kā 10% no strādājušajiem. Un mēs varam redzēt, ka lielākā daļā valstu šī attīstība ir bijusi augšupvērsta no 2006. līdz 2011. gadām. Tās valsts virs uh, grafikā redzamās līnijas. Uh, Un e, labajā pusē mēs e, redzam situāciju zeme apmaksāta darbā. Tātad tie ir e, tie, kuri saņem divus trešdaļus no valsts vidējās algas. Katrā ziņā izskatās tā, ka izmaiņas nevienlīdzībā krīzes ietvaros nav saistāmas ar Eh, pilnībā ar darba spēka struktūras izmaiņām. Izskatās, ka vēl viens, eh, vēl viens sadaļa eh, šeit, kas šeit ir jāņem vērā, ir iestāžu loma. Trīs no visbūtiskākajām darba tirgus institūcijām - arotbiedrību blīvums, uh, un eh, sarunu vešanas pārklājumu likmes ir samazinājušās no 2004. līdz 2010. gadam, bet šī attīstība dalībvalstīs ir bijusi ļoti atšķirīga. Kaut vai tā fakta vien dēļ, ka dalību valstīs eh, atsevišķās ir vidējā, vidējā alga ir samazinājusies un krīzes ietekmē proporcija starp vidējo algu un minimālo algu ir samazinājusies. Tomēr tas nenozīmē, ka reālā pirktspēja būtu pieaugušajās valstīs. Līdz ar to mēs centāmies noskaidrot, kā šīs institūcijas ietekmējušas uh, algu nevienlīdzību un konstatējām, ka minimālā alga īstenībā ir sliktā veidā ietekmējusi uh, algas, ir īpaši tajās valstīs, kur uh, Ehm, minimāla alga ir salīdzinoši augsta salīdzinot ar vidējo algu. Paskaroties eh, situāciju konkrētās valstīs, konstatējam arī atšķirīgs rezultāts, un eh, tas viss ir iekļauts ziņojumā, es to visu detalizēt nestāstīšu par arotbiedrību blīvumu Un to, to lielākoties ietekmē kolektīvo sarunvešanu. Mēs esam eh, veikuši arī papildus kontrols, kas eh, saistīts ar eh, regulārām pārbaudēm, paskatījums, kāda ir globalizācijas un tehnoloģisko pārmaiņu ietekme, tāpat arī biznesa cikla izmaiņām un ekonomiskās darbības variācijām un salīdzinām situāciju dažādās valstīs, redzam, ka ir e, ļoti ievērojama globalizācijas un tehnoloģisko izmaiņu ietekme. Uzlabojot e, konkurenci atsevišķās nozarēs, e, ir arī mainījusies situācija tajās attiecībā uz atlīdzību. Tālāk mēs koncentrējāmies uz to, kāda ietekme uz šo um, nevienlīdzības attīstību ir, ir bijusi šai periodā, un bija jāskatās, vai to var uh, saistīt ar algu dinamiku vai ar citiem faktoriem. Saskaņā ar to informāciju, kas mums ir pieejama, mēs varam nodalīt algu dinamiku un citu ienākumu avotus, no, galvenokārt no kapitāla un nodokļus. Un pāriesim pie pēdējā grafika, kas man šeit ir. Šajā periodā ap 2006 un 2011 gadu konstatējām, protams, ka darba algas eh, nevienlīdzībā ir būtiska loma, to mēs redzam uh, nodarbinātība, kur ir koeficients dažādām dalību valstīm, cik lielā mērā tas ietekmē nevienlīdzību. Tas parāda arī augstāku ienākumu nevienlīdzību. Galvenais iemesls, kas izskaidro ienākumu nevienlīdzību, ir uh, citu ienākumu avotu parādīšanās. Galvenokārt kapitāla ienākumos. Arī nodokļiem bija sava būtiska loma. Tātad gan pabalsti, gan nodokļi, ja tie pareizi e, veidoti, tad paliet, tie palīdz mazināt e, nevienlīdzību, bet šeit tā, tas nav konstatēts. Galvenais uh, secinājums ir, ka uh, algu nevienlīdzība uh, ir viens no galvenajiem iemesliem ienākumu nevienlīdzībai, bet nevienīgais. Pastāv arī citi ekonomiskie spēki, kas ir ievērojami ietekmējuši algu nevienlīdzības pieaugumu. Paldies! The floor is open. We can put questions. Vai kādi jautājumi? Steinbruks kundze. Juta Steinruk, jā, paldies par jūsu prezentāciju. Tiešām žēl, ka šis pētījums sniedzas tikai līdz 2011. gadam, jo pēc 2011. gada eh, Eiropā ir tikuši īstenot pasākumi, kas vismaz manuprāt ir lielā mērā ietekmējuši, pat tālējoši ietekmējuši uh, situāciju. Un tad, kad jūs sakat, ka uh, algu nevienlīdzības attīstība vai šis nevienlīdzīgums nav pieaudzis, e, es teiktu, ka pēdējos trijos gados uh, ar politiskām izmaiņām un ietvara nosacījumiem, kas ir mainījušies Eiropā, varētu teikt, ka šī dinamika tomēr ir atšķirīga. Apkopojot galvenos secinājumus, es tad saprotu, ka krīzes ietekmē algas ir kopumā samazinājušās, bet tas ir slikti arī konjunktūras attīstībai, kas mums arī tā kā būtu jāsagaida. Un dažās valstīs algas ir ievērojami samazinātas. Jūs pieminējāt arī spēcīgu konkurenci, spēcīgāku deregulāciju, kas e, varētu būtiski e, ietekmēt e, nevienlīdzību algas apmērā, vai ir kāds nozars konkrēts, varbūt, kur jūs varētu konkrēti pateikt, ka spēcīgāk deregulācija ir izraisījusi lielāku algu nevienlīdzību. Konjunktūra Eiropā ir jābalsta uz to, ka šeit ražotie produkti šeit arī jāpārdod. Kā jūsuprāt var palielināt iekšējo pieprasījumu, kādas pasākums mēs varētu īstenot? Un ar algu samazinājumu mums tad jārēķinās, ka samazinās arī nodokļu ieņēmumi iemaksas sociālajās sistēmās, pensiju sistēmā? Vai ir kādi secinājumi, konstatējumi, kāda ir šī ietekme? Un pēdējais, ja es jūs pareizi sapratu, sociālo partneru sarunu vešana nav īsti radījusi ietekmi. Teiksim, šajās valstīs ir eh, bijusi lielāka algu nevienlīdzība, vai mums tiešām jāpāriet uz lielākam eh, tarifu autonomijas eh, sistēmām, vai jāatgriežas drīzāk pie tām, kāds, kāds ir iepriekš bijušas. Okay, thank you very much for, for your interesting Paldies par šiem interesantiem jautājumiem un komentāriem. Es pilnībā piekrītu, ka ir žēl, ka mēs nevaram e, iegūt jaunākus datus šim pētījumam. Nevaram izmantot, nu tas nav mūsu darba tvērumā, mēs nevaram mainīt to, kādā veidā e, šis pārskats tiek veikts, un, protams, ka ir zināms novi, laika nobīdes datu izmantošanā. Protams, ir svarīgi šādu pārskatu veikt Eiropas Savienības līmenī, bet, nu, ir zināms lietas, ko mēs nevaram mainīt par uh, algu atšķirību ietekmi uz iziešanu no krīzes un to, kā zaudētā pirktspēja ir ietekmējis vai ietekmē dalībvalsts atkošanos no krīzes, pilnīgi piekrītu. Algu atšķirības, nevienlīdzība, tādā ziņā, ka tā ir kļuvusi daudz izteiktāka zemākajā, zemākajā šajā algu līmenī, No tā cieši tieši nabadzīgākie strādājošie konkrētās valstīs. Tas, protams, ietekmē atkal patēriņu un tā tālāk, un atkal tas kavē izēju no krīzes. Tā tad tā ir, ka pat ņemot vērā ietekmi uz uh, kopējo pieprasījumu dažās valstīs, uh, alga inflācijai klāt ir nākusi augstāka konkurētspēja starptautiskos tirgos, tātad tas ir palīdzējis uzlabot uh, eksporta sniegumu dažās valstīs, bet uh, Citās eh, savukārt eh, tas ir grūtāk, ja mēs raugāmies tikai uz patēriņu rādītājiem. Nu, katrā ziņā tas nebija projekta tvērums, bet eh, projektā uzmanība vērst uz tieši algu atšķirību attīstību, kādi ir nosakošie faktori. Mēs tik daudz neskatījāmies uz sekām. Bet katrā ziņā jūsu komentāri būs ļoti noderīgi turpmākajā pētniecības darbā. Paldies! Vai ir vēl kādi jautājumi? Vai ir vēl kas sakās par šo ziņojumu? Ja nē, tad liels paldies par eh, jūsu ziņojumu. Domāju, ka būs, eh, ka tas tik tiešām ir ļoti interesants, jo būs vēl interesantāk, kad pasūtīsim nākamo ziņojumu pēc pāris gadiem, jo tad mēs varēsim salīdzināt to, kāda ir situācija, kāda būs situācija un, un kāda būs situācija pēc krīzes, kā mēs to redzēsim. Katrā ziņā es domāju, tas varētu būt ļoti noderīgi. Arī Jutai Štēnrukai un tāpat arī man. Un es domāju arī pārējiem šajā komitejā, kas uh,